la conférence de presse, c'était bien Oui. oui Buon pomeriggio, riprendiamo subito un qualche minuto di. Labdien visiem! Mēs esam nedaudz aizkavējušies. Šorīt mēs uzklausījām Olaf Interpol, Eiropola un uh, Kozī pārstāvis. Bet šobrīd, tagad pievērsīsim uzmanību cīņai pret cilvēku tirsniecību, nodarbinātības vai seksuālās eksploatācijas eh, nolūkos. Šajās paneļa diskusijās tiks runāts par to, kā šādas kriminālās aktivitātes ietekmē miljoniem cilvēku likteņus visā pasaulē. Cilvēku tirdzniecību un uh, viņu eksploatāciju, seksuālā eksploatācija vai uh, eh, pavērdzināšana darbā, uh, ir, ir ļoti liela problēma, un pie mums būs pārstāvji no divām aģentūrām, kas eh, stāstīs par Eiropas Savienības centieniem cīņā pret eh, šo noziedzības paveidu. Pie mums būs eh, Frontex pārstāvs un ILO, starptautiskās darba organizācijas pārstāvs. Darīsim tāpat kā šorīt no rīta. Galvenie runātāji katrs uzstāsies 15 minūtes, lūdzu nerunājiet ilgāk par šīm 15 minūtēm. Tad uzklausīsim koordinātoru referentu jautājums, katram no viņiem būs atvēlēts divas minūtes, un tad es atkal nu, došu vārdu mūsu viesiem atbilžu sniegšanai, un ja būs pietiekami daudz laika, tad būs otrā jautājuma un atbilžu sesija. Vispirms došu vārdu Duko Van Hīlam no Frontex aģentūras. kurš eh, pastāstīs par Eiropas perspektīvu šajos jautājumos. Lielas paldies priekšsēdētāji! Mani sauc Duko Van Hīls, es esmu ārējo attiecību speciālists aģentūrā Frontex. Mans uzdevums ir sadarbība un visu Frontex aktivitāšu koordinācija attiecībā uz cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Krim komiteja man lūdz sniegt prezentāciju par eh, cilvēku tirdzniecības apkarošanu un organizēto noziedzību no Eiropas Savienības perspektīvas. Es gribētu sākt izskaidrojot eh, to, kāda tad ir situācija. Prezentāciju jūs pēc tam varēsiet atrast parlamentu mājaslapā, tā kā jūs varēsiet šo informāciju sīkāk izpētīt. Uh, 2008. gadā Frontex sāka apkopot datus par cilvēku tirdzniecību, un mēs savācām daudz datus no dalību valstīm un ar Schengen zonu saistītām valstīm. Tā kā Frontex ir 30 dalību valsts, tādēļ, ka tur piedalās arī Norvēģija, Šveica un Islande. Un 29, 27 dalību valsts sniedz statistikas datus par šo problēmu. Lielākā daļa statistikas ir balstīta uz gadījumiem, kad ir bijusi cilvēka seksuālā eksploatācija. Savukārt, eh, ja ir runa par, eh, par vīriešu tirdzniecību, tad gal, viņi tiek pavērdzināti darbā. 27. dalību valstīs 2009. gadā mēs saskaitījām apmēram 7000 cilvēku, kas bija kļuvuši par upuri šādiem noziegumiem. Daži cilvēki meklē palīdzību, citi vēlas uh, uzturēšanās atļaujas, tā kā šie gadījumi ir uh, ļoti atšķirīgi un uh, dalībvalsts bieži vien nevēlas šos te uh, visus gadījumus apkopot tādēļ, ka nu, tie dati ir daudzveidīgi. Tā kā mēs te esam viņus visus kopā parādījuši, bet jebkurā gadījumā dati no visām šīm te valstīm nav īsti salīdzināmi. Mēs arī skatāmies uz nacionalitāti, te mēs uh, redzam dalību valstu ietvaros cilvēku tirdzniecības upuru. 2009. gadā no šiem 7000 bija 2245 lielākoties sievietes, daži arī vīrieši, un lielākā daļa bija no Rumānijas un Bulgārijas. Un tad bija daudz tādu cilvēku, kuru tautība nebija zināma, un eh, no citu tautību pārstāvjiem no Nigērijas bija mums lielākais uh, Cietušo skaits pārsvarā sievietes, pārsvarā viņas eh, tika seksuāli paverdzinātas un eh, daudzas bija nepilngadīgās, tātad 900 no šiem 7000. Tālāk seko Ķīna un Brazīlija 270, 200. 276, 203, tā kā jūs redzat, ka šie skaitļi ļoti būtiski atšķirs, nu varbūt arī tāpēc, ka dalība valstī netiek pareizi identificēt šie gadījumi. Tālāk seko Māroka 2009. gadā ir daudz upuri vīrieši, gandrīz 120. Tālāk Parklē, Vietnam, Krievija. Nu, tātad šie ir tie galvenie rādītāji, un tās būtu tās galvenās um, pirmajā desmitniekā iekļautās tautības, kas ir, nu, kur cilvēki ir cietuši. Uh, Protams, mums ir jācīnās pret eh, cilvēku tirdzniecību. 2011. gada aprīlī tika stājās spēkā direktīva, tā tika publicēta 11. gada 5. aprīlī. Un uh, aģentūras cenšas savu darbu pielāgot šīm te, šī, šai te direktīvai. Uh, cilvēku tirdzniecība ir nopietnas noziegums un, eh, protams, tas ir smags cilvēku eh, pamatiesība pārkāpums. Eh, cilvēku tirdzniecības apkarošana ir prioritāte gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstī. Uh, ir arī Eiropas Savienības cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinātora postenis. Uh, Un eh, šim koordinatoram ir eh, jāsavet kopā tātad viss šīs te puses, kas eh, cīnās pret cilvēku tirdzniecību. Tas ir ļoti labi, ka ir šāds koordinators, kas koordinē ne tikai dar dalību valstu darbu, bet arī Eiropas Savienības aģentūru darbu cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Tas ir ļoti labs uzlabojums un cerēsim, ka nākotnē arī katrā dalību valstī būs kāds mm, valsts ziņotājs vai koordinācijas mehānisms, lai šo darbu atvieglotu. Pagājušajā gadā notika Eiropas Savienības, bija Eiropas Savienības diena pret cilvēku tirdzniecību, aģentūra direktori un sanāca kopā un vienojās par kopēju apmācības programmas izstrādi. Viņi arī vienojās uh, palielināt izmeklēšanu un um, kriminālu vajāšanu skaitu, tāpat par to, ka ir uh, jākonfiscē šo noz, noziedzīgi iegūto, iegūtie līdzekļi, tāpat jāpalielina kopējo izmeklēšanas komandu skaits, jātīsta jaunas riska izvērtēšanas metodes, labāk jāapkopo, jābāk, labāk jāpiekļūst un labāk jādalās ar informāciju. Nu, tās ir tās lietas, kas notika pagājušajā gadā. Pirms pāris nedēļām tika pub šeit parlamentā publicēta Eiropas stratēģija cīņā pret, uh, lai panāktu cilvēku tirdzniecības izskaušanu. Un tur tik runāts arī par uh, praktiskiem pasākumiem, kas jāīsteno tuvāko piecu gadu laikā. Tur ir identificēts piecas galvenās prioritātes - labāk apzināt un aizsargāt upurus, uh, īstenot kriminālu vajāšanu pret cilvēku tirgotājiem, attīstīt bērnu aizsardzības sistēmas. Arī direktīvā un aģentūru darbā kopumā bērniem tiek pievērsta īpaša uzmanība. Tad vēl ir jāizveido Nacionālas tiesības sargājošo iestāžu vienības, kas cīnītos pret cilvēku tirsniecību, un tāpat jāveido kopējas izmeklēšanas komandas, būt, kurās būtu iesaistīts um, valstu iestādes un Eiropas Savienības aģentūras. Tātad ir paziņojums, ir koordinators, ir direktīva, ir šāda stratēģija. Tie visi ir instrumenti aģentūrām, dalībvalstīm, komisijai, lai darbotos kopā un pievērst galveno uzmanību vienam un tam pašam jautājumam, tādā koordinētā veidā. Jo cilvēku tirsniecība ir organizētās noziedzības forma, un tās skar daudzas dalību valstis. Cilvēku tirgotāji aktīvi darbojas visā Eiropas Savienībā. Eiropolam ir uh, projekts Kozī paspārnē. Tā nosaukums ir Impact THB, tātad arī cīņa pret cilvēku tirdzniecību. Tur ir 15 dalību valstis, 5 uh, aģentūras un startautiskas organizācijas, kas darbojas kopā, lai izstrādātu strateģiskus mērķus. Ir izstrādājuši rīcības plānus ar astoņiem strateģiskiem mērķiem, Un, protams, šie mērķi pārklājas ar Eiropas stratēģiju un direktīvu un arī to, ko aģentūra direktori ir izlēmuši, bet, nu, arī šeit jūs redzat, ka visi strādā kopā pie vienām un tām pašām problēmām, cenšoties radīt kopēju pieeju cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Viens no būtiskajiem jautājumiem jaunajā stratēģijā un arī uh, Impact programmā ir tas, ka viņi aicina dalību valstis izveidot tādus nacionālos eh, kontaktmehānismus, lai katrā valstī, kur ir identificēts kāds cietušais, būtu informācija par to, ko darīt tādā situācijā. Un es domāju, ka tas varētu ļoti palīdzēt cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Un visbeidzot, gribētu nedaudz pastāstīt par to, ko tieši mēs darām ar šiem 4000 robežsargiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Mēs galveno uzmanību pievēršam identifikācijai un uh, iejaukšanās pasākumiem. Dažiem uh, robežsargiem ir izmeklētāja tiesības, bet es negribētu vairāk par to runāt, jo tas ir tā kā vairāk Eiropola lauciņš. Uh, Mēs runāsim par, es runāšu par to, kas mums ir kopīgs ar robežsargiem. Tad, tad pirmkārt būtu cietušo identifikācija, lai novērstu viņu tirdzniecību. Tāpēc mēs esam izstrādājuši apmācības rokas grāmatu, un šī rokas grāmata tiks tulkota visās valodās, lai mēs varētu apmācīt šos te skolotājs, pasniedzējs, un viņi tālāk varētu apmācīt kaut darbiniekus. Mēs esam vēl izstrādājuši rokas grāmata riska profilu noteikšanai, lai cilvēki saprastu, kā tieši darbojas šīs noziedzīgās organizācijas. Mēs esam izvēlējušies piecas, eh, sākotnēji bija tikai piecas eh, nacionāli minoritātes vai, teiksim, tautības. Tagad paplašināšu šo sarakstu esam uz septiņām tautībām, lai saprastu, kā, šie, kā šīs organizācijas darbojas. Tad vēl ir tāda vega rokas grāmata par kriminālu organizāciju um, konstatēšanu, kas ir, kas darbojas uh, un cenšas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu pāri gaisa robežām un jūras robežām. Mēs arī piedalāmies Eiropal projektā Impact, un mēs arī atbalstam uh, CEPOL izstrādājot apmācības programmas. CEPOL šogad ir uh, Viena no prioritātēm ir izstrādāt apmācību programmu cīņai pret cilvēku tirdzniecību. Nesen mēs arī viesojāmies Ķīnā, mēs apmācījām Ķīnas robežu sargs, balstoties uz mūsu uh, jauno rok, eh, rokas grāmatu. Un eh, mēs arī centā, cenšamies nodot šīs, te, šo te pieredzi, šo te pieeju, kas balstās uz, kur galvenajā, nu, kur, kur centrā ir šis upurs, šis cietušais, eh, nodot tālāk trešajām valstīm. Un, protams, ir arī dažādas Eiropas komisijas iniciatīvas. Uh, Tie skaitļi, ko sniedz Startautiskā darba organizācija, ko sniedz es un citas organizācijas, ir daudz, man, man cipari daudz mazāk nekā Startautiskās darba organizācijas skaitļi. Tā kā es domāju, ka te pastāv zināms problēmas. Un es domāju, ka problēma ir saistīta ar cietušo identifikāciju. Šajā ziņā mums joprojām ir jāceļ apziņa ne tikai policijā vai robežsardzē, sardzē, bet arī jāstrādā ar tiesnešiem, ar uh, slimnīcu darbiniekiem, tā lai visi strādātu roku rokā un lai mēs varētu atklātos patiesos uh, skaitļus un pietuvoties tiem skaitļiem, uz kuriem norāda starptautiskā darba organizācija. Es domāju, ka tas ir tas visbūtiskākais. Uh, tiesību sargājošajām, mums būtu jāiemāc tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem identificēt šos te cietušos. Tas arī viss no manas puses, ceru, ka iekļāvos man atvēlētajā laikā. Un šeit priekš, priekšā jūs, jūs varat iepazīties arī ar mūsu apmācības rokas grāmatu. Paldies! Jums ļoti labi izdevās pieturēties pie jums atvēlētā laika, un tagad došu vārdu Lietai Andes kundzei, kas prezentēs Startautiskās darba organizācijas rīcības programmu cīņā pret piespiedu darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie dalībnieki! Pasaules darba organizācija parasti neiesaistās eh, darbā ar eh, noziedzības ekspertiem, mēs vairāk sadarbojamies ar nodarbinātības ekspertiem. Bet es gribētu dažos vārdos pastāstīt par mūsu programmu un to, kas ir mūsu darba centrā. Pirms es prezentēšu tās jaunos skaitlus, ko mēs eh, publicējām parlamentā vakardien un ko Van Helskungs jau pieminēja. Es redzu, ka daudz no jums vakar nepiedalījās šajā sanāksmē. Uh, es gribētu pastāstīt par to, ko mēs esam savos pētījumos atklājuši attiecībā uz piespiedu darbu. Es pieļauju, ka jūs eh, zinat, kāds ir Palermo protokolā iekļautā cilvēku tirdzniecības definīcija, un jūs zināt, ka definīcijā ir tieši atsauci uz piespiedu darbu kā vienu no iespējamo cilvēku tirdzniecības uh, iemeslu. Es gribētu jums parādīt šo definīciju. So, this is the... Tātad. Tā ir piespiedu darba definīcija, kas balstās uz uh, Startautiskās darba organizācijas 29. Uh, konvenciju, kas uh, ir pieņemta 1930. gadā. Tātad piespiedu darbs ir darbs, kas tiek pieprasīts no jebkāda cilvēka, piedraudot viņam ar uh, kaut kādu um, risku, kam uh, šis cilvēks nav piekrits. Ja jūs paraugaties uz um, starptautiskās darba organizācijas definīciju, tad jūs redzat šo ciešo saikni uh, starp eh, šo definīciju un Palermo protokolā noteikto cilvēku tirdzniecības eh, definīciju. Un tas attiec uz visu veidu tirdzniecību, izņemot eh, mūsu organizācijas, organizācija nepievērš cilvēku tirdzniecībai ar cilvēku orgānu transplantācijas nolūkam. Mēs pētam cilvēku tirdzniecību gan seksuālās eksploatācijas nolūkā, gan piespiedu darba nolūkā. Mums ir pro programmas, kas darbojas vairāk nekā 40 pasaules valstīs. Ļoti daudz piespiedu darba tiek nav saistīts ar tiešā veidā ar Eiropas Savienību, un jūs to redzēsiet arī skaitļos, bet tomēr tas ietekmē pasaules piega, piegādes ķēdes, un līdz ar to zinām ietekmi tomēr ir arī uz Eiropas Savienību. Bet es pastāstīšu, kur tirgi tiek īpaši skārti, bet jau ir indikatīva informācija par tādām nozarēm kā zivsaimniecība, tekstila industrija, zināmā mērā arī lauksaimniecība un pārtiks produktu ražošana. Tāpat um, dažādas izraktiņu atrādnes, kas piegādā vēlāk produkts Eiropas tirgumu. Nu, tagad par, par jaunajiem skaitļiem, kas nesen tika publicēti un varbūt fokusējoties uz Eiropas Savienību. Globālās aplēses ir tādas, ka šobrīd piespiedu darbā tiek nodarbināti 20,9 miljonu cilvēku, gan vīrieši, gan sievietes, gan bērni. Kā jūs redzat šeit no sadalījuma, lielākā daļa šo te cilvēku tirzniecības upuru tiek nodarbināti piespiedu darbā, lauksaimniecībā, mājasaimniecībā, dažādās, citā, dažādās nozarēs. 22% tiek seksuāli eksploatēti un atlikušie 10% tos eksploatē valsts iestādes, piemēram, militārie grupējumi, cietumi, rehabilitācijas centri. Tātad tie ir šie skaitļi par pasaules datiem. Jūs no nā, nākamajā slaidā jūs redzēsiet sadalījumu par reģioniem. Lielākā daļa upuru ir Indijā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā. Jūs redzat, ka Eiropas Savienība šajā slaidā ir uh, attīstīto ekonomisko lielvaru vidū. Te nav iekļauta Austrālija, ASV Jaunzēlande. Nu, un te ir runa par 1,5 miljoniem upuru. Es gribētu arī norādīt uz uh, skaitļiem no Dienvidā Austruma Eiropas. Tur ir 1,6 miljonu upuru. Tas norāda uz risku, kāds cilvēkiem ir dažādos reģionos. Jūs redzat, ka uh, Dienvidu austrumu Eiropas valstīs un eh, NVS valstīs ir divi upuri uz eh, katriem tūkstots iedzīvotājiem. Savukārt attīstītajās valstīs, tā skaitā Eiropas Savienības valstīs, 1,5, šis skaitlis ir 1,5 cilvēku upuru uz katriem tūkstots cilvēkiem. Nākamajā attēlā ir sadalījums pa dzimumiem, tātad vīrieši un sievietes, jūs redzat Man liekas, ka tas arī nav pārsteidzoši, ka seksuālajā, seksuāli pavardzināts ir lielāk, lielākoties ir sievietes, tad 98% sieviešu un meiteņu savukārt piespiedu darba, piespiedu darbā ir nodarbināti lielākoties vīrieši, 60%. Tātad kopumā cietušo vidū 5, 55% ir sieviešu, 45% vīriešu. Mēs arī pētījām saikni starp eh, piespiedu darbu un darba migrāciju gan eh, iekšējo, gan pārobežu. Un te mēs redzam skaidru saikni starp migrāciju un seksuālo eksploatāciju. Lielākā daļa cietušo, kas ir eh, nonākuši piespiedus prostitūcijā, tomēr bija cerējuši, bija, bija šķērsojuši robežas ar cerību dabūt darbu. Un tas ir arī konsekventi ar tiem datiem, ko ir savākuši tiesības sargājošās iestādes Eiropā. Tik tiešām lielākā daļa ir sieviešu, kas ir piespiestas uh, nodarboties ar uh, prostitūciju. Ļoti bieži tās ir nelegālās imigrāns. Ja mēs paraugamies uz piespiedu darbu, tad uh, lielākā daļa, daļā gadījuma šeit nav saikna ar migrāciju. Taču mēs zinām, ka lielākā daļa upuru tomēr tiek pārvietot vai nu no Eiropas Savienības robežās, vai arī ārpus Eiropas Savienības. Šajā slaidā jūs redzat sadalījumu starp uh, starp Eiropas Savienības valstīm. Jūs redzējāt šīs te pasaules skaitļus, un tagad eh, šīs slaids attiec uz 27 valstīm. 880 tūkstoši upuru kopumā. Es saku, tā ir aplēse, tāda ļoti konservatīva aplēse, bet tas ir labākais, ko mēs šobrīd varējām dabūt. Lielākā daļa cietušo ir sievietes, tātad 58%. Eiropas Savienības valstīs šī izplatība ir nedaudz lielāka nekā attīstītajās ekonomikas valstīs citviet. 1,8 upuri uz tūkstots iedzīvotājiem. Un ir interesanti norādīt, ka lielākā daļa cietušo atrodas piespiedu nodarbinātībā, nevis uh, tiek seksuāli nodar paverdzināti. Ja mēs parāgamies uz tiesību sargājošo iestāžu statistikas datiem no Eiropas Savienības dalību valstīm, tad viņu dati ir pilnīgi otrādi. Viņi, viņiem, viņi norāda, ka vairāk cilvēku tiek seksuāli eksploatēti nekā nodarbināti piespiedu kārtā. Nu, un tas ir tas, ko mans kolēģis jau sacīja, ka pastāv problēma ar identifikāciju, tad, kad ir runa par citu veidu tirgiem, nevis uh, uh, seksa industriju. Un es gribētu arī pateikt, no kurienes šie skaitļi nāk. Es tagad nevēlos iedziļināties statistikā un detalizēti izskaidrot, kā mēs esam uh, šīs tabulas ieguvuši, bet es gribētu teikt, ka šie ir dati, kas balstās uz visiem pieejamiem avotiem, par visiem gadījumiem, par kuriem ir uh, ziņots, ka kāds tiek piespiedu kārtā nodarbināts. Mēs strādājam divām izmeklētāju komandām. Uh, izmantojot metodu capture, recapture. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu uzdodiet tos. Mēs eh, arī publikācijā mm, esam izskaidrojuši, kā mēs esam nonākuši pie šiem skaitļiem. Bet eh, šī statistika ļoti atšķirs no tiesības sargājošo iestāžu veidotās statistikas. Mēs vienkārši cenšamies uh, aptvērt, cik liela mēroga problēma tā ir un kāda tad ir tā pilnā aina, ne tikai ņemot vērā to, ko varēja, teiksim, um, konstatēt tiesības sargājošās iestādes. Mūsu datubāzē mums tagad ir vairāk nekā 8000 reģistrētu gadījumu par piespiedu darbu, un mēs esam detalizēti pētījuši, kāda ir uh, cietušo profilu un kāda ir šo te uh, paverdzinātāju profilu, mēs esam pie tā strādājuši vairākus mēnešus, bet ko es jau tagad varu pateikt, paraugoties uz Eiropas Savienības dalību valstīm, jāsaka, lielākoties piespiedu darbā nodarbinātie cietušie ir cilvēki no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad šie cilvēki nenāk no citurienes. Nu, protams, ir arī cietušie, kas ir no Āzijas un uh, Dienvidu Austruma Eiropas un NVS valstīm, bet lielākā daļa no viņiem tomēr ir Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, Galvenās nozars, kurās eh, visbiežāk piespiekārtā tiek nodarbināti cilvēki, ir eh, ražošana, lauksaimniecība, celtniecība un uh, eh, mājasemniecība. Nu, tas tā kā vairāk par piespiedu darbu runājot. Galvenais uh, veids, kā viņi tiek piespiest strādāt, ir uh, tas, ka viņiem atņem identifikācijas dokumentus un viņiem netiek maksāta nauda, alga vai arī notiek manipulācijas ar viņu algām. Uh, Nu, protams, ir vēl arī draudi iebiedēšana, pārvietošanās brīvības ierobežošana. Nu, un visus šos te indikātors eh, starptautiskā darba organizācija izmanto, lai identificētu piespiedu darbu gadījumus. Jānorāda, ka Eiropas Savienības dalība valstīs piespiedu darbā nodarbinātie dzīvo ārkārtīgi smagos sadzīviskajos apstākļos. Nu, tas pats par sevi varbūt nav piespiedu darbs, bet eh, tā jau ir norāde kas liecina par vispārējo situāciju, par to, kā cilvēki dzīvo un kā, viņiem, kā viņi tiek piespiest strādāt. Īpašs jautājums, kas eh, atklājās tikai mūsu pētījumā, un man liekas, ka to pamato arī citi pētījumi, tā skaitā Eiropas komisijas veiktie, ir tāda, ka daudzi cilvēki tiek eh, notirgoti, lai piespiestu viņus eh, ubagot. Ir arī gadījumi, kad viņi tiek izmantot seksuāli, bet piespiedu Ubagošana ir ļoti izplatīta forma, un atkal lielāko daļu no šiem bērniem ievet no kādas citas Eiropas Savienības valsts, nevis no ārienes. Protams, te ir saikne ar, um, es varu izteikt tādus sākotnējos komentārus par um, saikni ar organizēto noziedzību, jo mēs šobrīd pētam tikai to visu, un mēs pētam gan cietušo, gan uh, paverdzinātāju profils, un, un mēs redzam, ka šobrīd daudz biežāk pret šā, šī, šīm personām tiek īstenot krimināla vajāšana, bet, protams, tas joprojām atpaliek no tā līmeņa, ko mēs vēlētos sanākt. Organizētās noziedzības līmenis atšķirs arī pa nozarēm un atšķirs pa dalību valstīm. Uh, Un tāpēc man šobrīd ir ārkārtīgi grūti nākt klajā ar tādu vispārīgu apgalvojumu šajā sakrībā. Tas, protams, ir atkarīgs arī no tautības. Es te pieminēju jau ķīniešus, bet tā nav vienīgā grupa, kur organizētā noziedzība ir iesaistīta šajā piespiedu darbā. Tāpat mēs redzam ļoti skaidru saikni starp uh, cilvēku tirdzniecību piespiedu darbu nolūkā un citiem noziedzības veidiem, piemēram, izvairīšos no nodokļu maksāšanas un tā tālāk. Mēs ļoti skaidri redzējām arī saikni starp uh, cietušā un uh, noziedznieka vai nodarījuma pastrādātāja tautību. Un to mēs redzam no šiem datiem. Tāpat mēs redzam, kā attīstās uh, biznesa modeļi ja kāds nu, no tāda atklāta noziedznieka pievēršas jau tādām, nu, tādām slēptākām noziedzības formām, kad ir jau grūti pateikt, vai tā darbība ir noziedzīga, vai, vai viss ir likumīgi, un ļoti bieži bizness tiek slēgts, un tad pēc tam atvērts no jauna kaut kādā citādā veidolā. Un te arī likšu punktu. Ceru, ka esmu iekļāvusies laika limitā, bet, kā es jau sacīju, uh, Mēs esam publicējuši šos datus un visu fonu informāciju par metodoloģiju, tā kā lūdzu iepazīstieties ar to visu mūsu mājaslapā. Paldies! Grazie, signora Andres, adesso... Paldies! Tagad ļausim deputātiem uzdot jautājumus. Ņūtons Dans ir pirmais. Paldies! abiem runātājiem. Divas ārkārtīgi interesantas prezentācijas. Vispirms es gribēju Frontexam uzdot jautājumu, kāds tad ir ceļš no Nigērijas? Jūs teicāt, ka ir Eiropas Savienības koordinātors tirdzniecības cilvēktirdzniecības ziņā. Jūs teicāt sieviešu dzimtē, ka tā ir koordinātore. Kāds ir viņas vārds, ja, ja tāda funkcija eksistē? Un jūs teicāt 400 ro robežas Beļģijas robežsargi. Jo tiešām jūs teicāt Beļģijas robežsargi 400, vai arī es nesaklausīju. Ceturtais jautājums. Tad jūs teicāt, ka jums ir rokas grāmatas, kur jūs aprakstat bandu darbības stilu, ko vairāk mēs varētu uzzināt. Un tad par Ķīnu, kaut ko vairāk par ķīniešu robežsargiem. Tas ir ārkārtīgi labi, ka ķīnieši arī ir sākuši apkarot šo problēmu. Un visbeidzot, ko mums Eiropas Savienībā būtu jādara labāk? Ko mēs varētu rekomendēt no mūsu komitejas puses? Kas varētu palīdzēt jums darboties? Kādas izmaiņas vajadzētu ieviest Eiropas Savienībā? Uh, Un es kā pārstāvēju no starptautiskās darba organizācijas eh, sekojuši jautājumu. Jūs runājāt par definīcijām, un atkal ir jautājums, vai pareizi jūs sapratu. Jūs teicāt, ka par cietušajiem, par upuriem, kas nav uh, devušies brīvprātīgi, bet es zinu, ka šie sākotnējie upuri potenciāli dodas uz attiecīgo vietu brīvprātīgi, viņiem saka, tur būs lieliski un viss, un tad viņi brīvprātīgi grib piekrīt. Un tā ir cita lieta, tad, ka viņi konstatē, kādas ir uz vietas, un tad, tad viss savādāk. Un atkal tas pats jautājums, ko mēs varētu rekomendēt no savas komitejas puses, ko vajadzētu Eiropas vienībai darīt labāk, lai visu šo situāciju vērstu uz labo pusi. Uh, Paldies eh, Ņūtā Danna kungam. Maķie kundze no Tautas partijas. Paldies! Es arī gribētu pateikties par konstruktīvo, interesanto prezentāciju. Eh, Hila kungam no Frontex, eh, kādā veidā jūs sadarbojaties ar citu? aktiem. Eiropas komisija ir nesen pieņemusi jauno stratēģiju pret cilvēktirdzniecību, un kā jūs redzat um, savu darbību šajā ietverā. Cilvēktirdzniecība vienmēr ir ļoti traģiska un traumatiska lieta, un es gribētu zināt vēl. Jūs to gan stāstījāt savā mm, prezentācijā, kas bija konkrēta un praktiska. Uh, Jūs eh, runājāt, eh, jūs runājāt par to, ka ir saiknes starp cilvēktiesniecību un organizēto noziedzību. Es eh, domāju, ka ir arī tādas valstis kas ir aktīvāk iesaistījušās, bet te mēs no parlamenta puses arī varētu, teiksim, izdarīt spiedienu, varbūt uz Kambodžu, uh, jo tur ir konstatēta ļoti bieži prostitūcija, jaunās meitenes tiek attiecīgi izmantotas, kas nāk no šīm valstīm, beidzot šīs meitenes nonāk bordeļos 6-7 gadu vecumā, tas ir briesmīgi, un tas ir kaut kas absolūti traģisks. Un ir arī jaunas mazas meitenes, uh, kas ir ieradušās no taizemes, kas ir pēc tam konstatē, ka situācija raud un tas ir nežēlīgi. Tas ir ļoti sāpīgi. Un šausmīgi. Un es Um, nesen apmeklēju nevalstiskās organizācijas, es uh, redzēju, kā tur jūtas šie mazie bērni. Un tad Kambodžas oficiālās personas uh, saka, ka neko nevarot padarīt, ka tas atkarīgs ir no ģimenes, ja ģimene tā izlemj un mums Eiropas Savienība nav politiskās apņemšanās aizrādīt un mainīt šo situāciju. Te ir nepieciešama politiska drosme. Ko mēs varētu darīt vēl vairāk? Atkal atgriežos pie Kambodžas. Es nevaru aizmirst šo situāciju. Protams, ir arī citas valsts, ir ļoti daudz valstis, kur uh, mums e, vajadzētu sūtīt gan politisko, gan vēl svarīgāk finansiālo signālu. Un kā jums šķiet, ko mēs varētu darīt? Vai jums ir kaut kādi valstu e, piemēri, e, kurus jūs varētu citēt, kur pietrūk šīs politiskās garības? Paldies no goe grupas. Sondegārda kungs runās lūdzu. Paldies. Es gribētu arī pateikties eh, abiem runātājiem. Tas bija ļoti interesanti noklausīties to, ko teica Van Hīla kungs. Viņš runāja par to, kā eh, labāk eh, apkarot cilvēku izniecību ar informācijas programmu. Uh, palīdzību un tā tālāk, bet tomēr eh, viens jautājums netika apgaismots, tas ir pieprasījuma jautājums, jo ir pieprasījums pēc šāda veida cilvēku tirzniecības, ir pieprasījums, ko izsaka kaut kāda noteikta cilvēka un attiecīgi saņem. Kā mēs varētu izglītot cilvēku stāstīt par šo situāciju, ja nebūtu personas, cilvēku, kas gribētu iegādāties šo piespiedu darba darbī, darītāju vai cilvēku, uh, tad, ja nebūtu, vajadzētu precizēt, kas tad izdara šo pieprasījumu, kas galu galā iegūs peļņu no šī nelegālā darba. Vai tie ir parastie noziedznieki, vai arī. Ar tie ir kaut kādi konkrēti darba devēji, kas varbūt ir zināmi arī visiem pārējiem. Un tad eh, vēl gribētu arī starptautiskās darba organizācijas pārstāvēju uzdot jautājumu. Arī šī prezentācija bija ļoti interesanti, tīpaši bija interesanti dzirdēt par šo vērgu darbu ļoti bieži tāda šī verdzība ir seksuālā formā, un es gribētu arī šeit zināt, kas tad pieprasa šāda veida pakalpojumu, un kādi līdzekļi tiek izmantoti, lai pilsoniskā sabiedrība pievērs uzmanību šādām lietām. Vai mēs varam, piemēram, Kopenhāgenes būvlaukumā atrast piespiedu darba darītājs, uh, un iespējams, ka mēs varam atrast arī tādus lielās viesnīcās. Uh, Frontex strādā pie šiem jautājumiem, bet kādi instrumenti, kādi rīki mums būtu jāizmanto, lai pilsoniskā sabiedrība un arotbiedrības varētu un zinātu, kā iejaukties šajā situācijā un apturētu tās. Uh, Paldies Sandegārda kungam. Koordinātori ir izteikušies, tagad pārie deputāti. Divas minūtes runās nākamā runātāja, Boskurta kundze. Paldies un paldies runātājiem. Man ir jautājums par cilvēktirzniecību un piespiedu darbu. Un man ir šāds jautājums. Eiropas parlaments jau kādu laiku strādā ar cilvēku tirzniecības apkarošanu. Ir arī direktīva pret cilvēku tirzniecību, kas tās ir spēkā 13. gadā, arī stratēģija pret cilvēku tirzniecību. Un vakar komitejā mēs runājam par to, kā palīdzēt cilvēku tirzniecības upuriem Mūsu mērķi ir lieli. Un jautājums ir par to, kur mums vajadzētu likt uzsvars, kur vajadzētu fokusēties. Pirmām kārtām, piemēram, Čehija bija tāda problēma. Mafijas bandas arī bez maksāšanas centās izmantot šo piespiedu darbu, un tad bija dažāda cīņas starp bandām. Un tad ir arī attiecīga aģentūra, kas eh, centās apkarot šo situāciju. Tad rodas jautājums par atbildību. Eh, tas ir ļoti smags jautājums. Jaunajā direktīvā ir teikts tā, ka principā jūs varat jūs var saukt pie atbildības un ir attiecīgās normas, un kaut kas ir jādara arī cietušajiem. Bet 2013. Eh, gada aprils eh, tuvojas, un šis datums ietekmēs dalībās. Kādā veidā mēs novērtēsim šo situāciju praktiski, kā mēs uzlabosim situāciju uz vietas, kā mēs kaut ko darīsim, lai šī situācija vairs Uh, neturpinātos, jo var arī pārtraukt uh, darba attiecības. Visiem iesaistītajiem ir jāuzņemas sava daļa atbildības, jo tālāk došu vārdu Mičela kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es no sākuma gribētu teikt, ka ir simtiem miljonu sieviešu, kas, sieviešu, kas ir pazudušas no pasaules kartes, kas ir mm, pārdotas. Es domāju, ka mēs ļoti bieži nerunājam par šiem jautājumiem, varbūt tas nav politiski korekti, bet mums vajadzētu tomēr pievērst uzmanību visai šai statistikai parlaments neraksta par šo jautājumu savos ziņojumos. Mums nevajadzētu pieturēties pie politkorektumu. Polit Vajadzētu vairāk runāt par to, ko mēs redzam. Attieksme pret sievietēm noteiktās valstīs, tas ir monētas otra puse. Nevienmēr attieksme pret sievietēm ir vienāda visos reģionos. Eh, saistībā ar eh, organizēto nosiecību un cilvēktirdzniecību gribu atzīmēt, ka te valstī, ko es pazīstu vislabāk, vislielākais ne, nelegālā migrantu grupa grupa vispār nav sabiedrības uzmanības centra. Eh, šī lielākā uzmanības grupa vienkārši eksistē un neviens nepievērš viņiem uzmanību. Tie ir nelegālie migranti, kas ir ievesti nelegāli, bet viņi tiek galā ar visu paši un neko nevajag nemaksāt, ne sociālos pabalsts, neko. Zanāk tā, ka šie cilvēki nevienam nekādas problēmas neizraisa, bet šie atestie cilvēki vienkārši ir citu cilvēku rīcībā, kas dod šiem pirmajiem patvērumu un tā tālāk. Un te ir tieši organizētās noziedzības kodols. Jūs sākat visādām manipulācijām, nemaksājat nodokļus, un tādā gadījumā arī šīs organizācijas bosam ir ļoti viegli šos cilvēkus iegādāties, un cilvēkiem nav nekādas tiesības, un tāpēc ir nepieciešams policijas spēkiem sastrādāties ar migrantu grupām, jākonstatē problēmas un grūtības, vai jūsu rīcībā ir kaut kāda informācija par šādu grupu eksistenci, vai policijas spēkiem kādā valstī ir pieredze sadarbībā ar migrantu grupām, un tad jūs varētu padalīties ar savu pieredzi ar mums. Paldies! Tālāk Vailers kundze divas minūtes. Jā, vielen dank, Frau Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, no abām prezentācijām un arī no kolēģu komentāriem dzirdējām, cik daudz aspektu ir šim tematam, jo mēs te apturam ārkārtīgi daudz dažādu jomu. Es gribētu koncentrēties uz diviem aspektiem. Kāds uzdev jautājumu, ko mēs varam darīt, Es esmu darbojos ASEAN delegācijā, es zinu, kāda ir situācija Kambodžā un Filipīnās, tur arī nekas nav daudz savādāk, tāpat arī tā zemē. Un tas, ko mēs dzirdam, tā droši vien ir tikai aizberga pati virsotne. Īstenībā noteikti lietas ir vēl sliktāks. Mums Eiropas Savienībā vismaz vajadzētu mudināt šo valstu valdības un vērsties pret šādu situāciju. Man liekas, ka tā zemes valdība. Uh, reiz bija veikusi izmeklēšanu par šādu cilvēku tirzniecības gadījumu un um, apsūdzējusi vainīgos par bērnu izmantošanu un uh, brīvības atņemšanu, cilvēku brīvības ierobežošanu, bet šādi gadījumi, diemžēl, ir ļoti reti. Ļoti bieži noziedznieki tiek sveikā cauri ar naudas sodu vai pat vispār netiek notiesāti. Ja kādai valdībai ir pietiekama drosme, uh, un uh, tiek pieņemts spriedums, tad to būtu jāatbalsta un jāizsaka atzinība, jo tas ir tāds ļoti labs iebiedēšanas līdzeklis. Tas ir būtiski. Otrakārt, es gribētu atgriezties pie Eiropas. Kundze no Startautiskās darba organizācijas sākumā sacīja, ka galvenā problēma esot tāda, ka brīvība kas eh, skar cilvēku pārvietošanos no vienas Eiropas Savienības valsts uz otru un kaut ko tam līdzīgu sacīja. Es domāju, mums Eiropas Savienībā ir nacionālā likumdošana, mums ir nacionālās darba tiesības, kas ir jāievēro arī attiecībā uz nosūtītiem darbiniekiem. Attiecībā uz visu to ir iespējas izkontrolēt, sākot ar policiju, muitu, darba aģentūru un tā tālāk, nodarbinātības aģentūru un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, ka tas, kas notiek kaut kur tālu Āzijā, tas nevienmēr ir uh, mūsu kontrolē un nevienmēr mēs spējam to nokontrolēt un mainīt, bet tas, kas notiek 27 Eiropas Savienības dalību valstu ietvaros, nu tur taču mums būtu, jā, mūsu rīcībā būtu jābūt pietiekam daudz instrumentu, lai mēs kaut ko varētu mainīt. Varbūt jūs to vēl varētu pakomentēt. Paldies. Paldies. Toaza kungs. Prezidents, eu, em primeiro lugar, peço desculpa porque a agenda de hoje do Parlamento. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu runāt par cilvēku tiesību komitejas darbu un mūsu komiteju. Dažkārt mēs strādājam pie vieniem tiem pašiem jautājumiem. Uh, Kaut kas nebija kārtībā ar mikrofonu, tagad ir sakārtots šis mikrofona jautājums. Tātad mums ir divas komitejas, un, kas darbojas pie līdzīgiem jautājumiem. Varbūt, ka mēs varētu kādreiz norganizēt, eh, apvienot tādu sanāksmi, kur piedā, piedalās abas komitejas. Man ir jautājums Andrēs kundzei. 800 tūkstoši cilvēku katru dienu ir iesaistīti piespiedu darbā. Tas ir milzīgs cipars. Varbūt jūs varētu pastāstīt, mm, no kā sastāv šis cipars, kā vai jūs varētu pastāstīt, teiksim, pēc dzimumiem, kā salā šis cipars, kā arī par reģioniem, kur tiek izmantotas piespiedu darbs. Un otrkārt, gribētu turpināt Zondergārdu kungu teikto par pieprasījumu uh, kas pieprasa šo neli, nelikvīgo darbu, vai tās ir kompānijas vai kādas asociācijas, eh, tie ir varbūt mazie uzņēmumi, kas izmanto imigrantu darbu. Dažreiz mēs iedomājamies, ka tie ir mazie uzņēmumi, bet ir arī lielie, kur strādā vairāk par simts darbiniekiem, kā ir ar Eiropas nodarbinātības standartiem kā ir ar minimālām algām Eiropā, vai šie standarti tiek ievēroti. Un kas tiek darīts, lai apturētu darba devēja gribu meklēt nelegālo darbu. Ja jūs maksājat vienādu algu pilnīgi visiem, legāliem, nelegāliem, tad nebūs nekādu stimulu meklēt šos eh, piespiedu darbiniekus, nelegālo darba spēku. Vai jūs varētu minēt kāds konkrēts piemērs, kur izmantos piespiedu darbs Eiropā? Dažreiz mēs dzirdam, ka Portugāles iedzīvotāji tiek eksploatēti Spānijā vai arī veic piespiedu darbu Luksemburgā, Beļģijā vai Nīderlandē. Tāda informācija mums ir, bet vai tas notiek bieži, vai tas ir arī atsevišķi gadījums? Paldies, Kostello kungs tālāk. Kundze. Paldies uh, abiem runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Paldies par informāciju, par statistiku. Vispirms par Frontex. Bija jau uzdots jautājums par koordinātoru. Kas ir šī koordinātori, cik liels ir personāls un kādi ir resursi? Tālāk par uh, seksuālās eksploatācijas upuriem un, un arī nelegāla darba darītājiem. Eh, kā ir ar robežu kontroli? Ko jūs varat teikt upuriem, kādas garantijas tiem tiek sniegtas? Mums ir tik ļoti daudz nedokumentēti migrantu darbinieki un visās malās, kāda informācija viņi saņem. Uh, Tālāk, kāds ir eh, cilvēku raksturojums, teiksim, kas tie ir tādi eh, pa cilvēkiem, kas ir šajā tirdzniecībā iesaistīti tipiski? Eh, vai šeit jums ir informācija par tādu vidējo cilvēku, kas tiek tirgots, teiksim, vecums un tā tālāk? Un vēl man bija gadījums īrijā saistībā ar seksuālās tirdzniecības upuriem tad es konstatēju, ka pieaugušo izklaides industrijā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir saistīti potenciālā cilvēktiesība, naudas atmazgāšana un tā tālāk. Un daudzās Eiropas Savienības valstīs ir īpaši regulējums par izklaides industriju, azartspēlēm un tā. Citās valstīs tas netiek regulēts. Vai jums ir kaut kāda ierosinājuma, kāds domas par šo lietu? Varbūt, ka mums pieaugušo izklaidi vajadzētu regulēt kaut kā stingrāk. Uh, Vēl viens jautājums ir pieprasījums pēc nelegāla darba un seksuāliem pakalpojumiem. Kādā veidā mēs varētu apturēt šo pieprasījumu pēc seksuālās um, eksploatācijas nu, snied nu, upuriem? Uh, Varbūt mēs varētu sodīt cilvēku, kas meklē šo pakalpojumu, kas ir gribējis pirkt šo seksuālo lietu, tā vietā, lai nepārtraukti sodītu tos, kas organizē cilvēku pārvadāšanu. Varbūt vieglāk tieši ar pieprasītājiem. Un vēl STO pārstāvi. Es zinu, ka ļoti daudz migrantu, kas strādā iekšējā tirgu ir varbūt piespiedu um, nodarbinātie, bet varbūt tie nav cilvēku izniecības upuri. Varbūt šeit ir kaut kādas problēmas ar nacionālo valsts likumdošanu. Un visbeidzot par darba koordinēšanu ar nevalstiskām organizācijām, kā ir ar kampaņām, kas ir vērsts uz uh, noteiktām grupām, kādā veidā jūs koordinējat apmācības ar policijas spēkiem un nevalstiskām organizācijām, kas savukārt ir bieži kontaktē ar dažādām cilvēku tirgojamo grupām. Paldies, Zaborskas kundze, divas minūtes. Uh, ah, Grācija, signora prezidente. Uh, ah, ďakujem pekne. Paldies, priekšētājs kundze. E, paldies abiem runātājiem par uh, prezentācijām un arī paldies par to, ko viņa dara cīnoties pret cilvēku tirdzniecību. Jūs runājāt par uh, e, noziedznieku kriminālu vajāšanu un par, uh, par upuriem, par palīdzēšanu viņiem. Es domāju, ka tas ir mūsu gadsimtā. Uh, cilvēku tirdzniecība ir eh, visnosodāmākais noziegums, un īpaši smagi ir tas, ka, ka viss vis šī cilvēku tirdzniecības veidi, vienalga vai cilvēki tiek uh, pārdoti piespiedu darbu no, nodarbinātības nolūkā vai prostitūcijas nolūkā vai orgānu tirzniecības nolūkā. Šausminošākais ir tas, ka bērni ļoti bieži kļūst par upuriem. Es gribētu pajautāt par preventīvajiem pasākumiem, jo tīpaši svarīgi tas ir attiecībā uz bērniem, lai bērni nekļūtu par cilvēku tirzniecības upuriem, un tāpēc šajā ziņā preventīvie pasākumi ir īpaši būtiski, un tāpēc es gribētu uzzināt, kādi preventīvie pasākumi tiek īstenoti vai nu no Frontex vai citās organizācijās. Paldies! Paldies! Paldies, Jāsender! Kundze, paldies priekšsētāji. Pirmkārt vēlos atvainoties, jo šo pēcpusdienu ierados novēloti, jo bija jāpiedalās citā sanāksmē, bet katrā ziņā nevēlējos paraist garām šo iespēju uzdot jautājumus. Vai jums ir pieejami, kad statikas dati, kas varētu salīdzināt tās summas, uh, kādas tiek eh, nopelnītas eh, cilvēku tirdzniecībā, salīdzinājumā ar eh, citiem noziedzības veidiem. Tātad salīdzinot cilvēku tirdzniecību un citus noziedzības veidus, piemēram, narkotika tirdzniecība vai ieroču tirdzniecība un kontrabanda. Būtu ļoti liederīgi, ja būtu šāds salīdzinājums. Un šīs definīcijas attiecībā uz cilvēkiem, kas tieši no cilvēku tirdzniecības, jo uh, šis eh, jēdziens kļūst ar vien nozīmīgāks, mēs redzam, ka cilvēki tiek arī nolaupīti. Tas ir vēl viens eh, jēdziens, kas parādās šajā kontekstā. Tāpat ir cilvēki, kas eh, cieši no cilvēku tirdzniecības un cilvēki, kas tiek nolaupīti. Divas atsevišķas lietas. Par citām cilvēku tirdzniecības formām. Citām tirdzniecības formām, piemēram, narkotikas un ieroči bieži vien tiek uh, sastādīts uh, zināmas formulas, lai nauda, kas tiek uh, konfiscēta no šādiem noziedzniekiem, tiktu ieguldīta cīņā pret šādas noziedzības veidiem un eh, vai jūs izmantojat šādu sistēmu un par kādām summām mēs redzēt konkrēti runājam, vai policijai ir izdevies konfiscēt kādus naudas līdzekļus un vai ir iespējams automātiski šos līdzekļus izmantot, lai e, īstenotu profilaks pasākums vai palīdzētu cietušajiem. Paldies, Aila Sanders kundzei. Tagad došu vārdu mūsu ciemiņiem, lai viņi varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem un paldies arī Eiropolu vadītājiem. Viņš ir atsūtījis rakstisku vērtējumu mūsu komiteja attiecībā uz to, kāds apdraudējums rada cilvēku tirzniecību. Sekretariāts ir izplatījis šo dokumentu, un man ir pāris komentāri. Matie kundze, Matie kundze minēja to, ka bija apmeklējis Kambodžu. Es uh, ļoti rūpīgi klausījos tajā, ko viņa stāstīja, un tas man atgādināja kādu Borelī kunga eh, dokumentālo filmu par cilvēku tirdzniecību Kambodžā. Un viņš eh, arī rādīja, ka tiek tirgoti pat bērni 4 un 5 gadu vecumā. Um, filmā bija redzama sieviete, kuras bērns tika pārdots kādai ģimnei, kas to nodeva bordelim, un šim bērnam izdevās uh, uh, izbēgt un, bet uh, viņu atrada un, lai viņi neaizbēgtu, viņu burtiski pienavoja pakarabā. Un viņa tomēr aizbēga pie savā tēvoča, kurš viņu atkal pārdeva. Atkal šai meitenei izdevās uh, izbēgt, un viņa ir kļūst par simbolu tam, ka uh, ir cilvēki, kas uh, ir gatavi darīt visu, lai izbēgtu no šāda likteņa tika jau uzsvārts, ka lielākā daļa cilvēku, kas dodas uz šīm valstīm, ir eiropieši, un tādēļ mums ir uh, kaut kas jādara šī sakarā. Mūsu kolēģi jau deva ļoti labu novērtējumu. Uh, Senders kundze minēja ļoti svarīgu lietu. Bieži vien runājot par mūsu komiteju, tiek jautāts par ekonomisko ietekmi par to, kāda ir ekonomiskā ietekme cilvēku tirdzniecībai. Vai jūs esat izmērījuši uh, ekonomisko ietekmi? Tātad vispirms man Helkungam vārds 5 minūtes, jūs varat atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Tātad šis maršruts no Nigērijas pirmais jaunais ir divi maršruti, viens ir ar lidmašīnu, ja ir nepieciešami līdzekļi, lai uh, viltotu uh, nepieciešamos dokumentus, un cilvēkiem, kuriem nav šādu līdzekļu, tad viņi ceļo pa sauzemi un tālāk pāri vidusjūrai, un jūs būtībā redzat, kā eksploatācija notiek jau pārdāšanas laikā. cilvēki domā, ka viņiem uh, būs uh, kāds ienesīgs amats šeit, bet nu, šīs cerības nekad neataisnojas. Par koordinātoru Fasadi kundze, kas agrāk vadīja vienu no lobbyiem, un tagad ir uh, pret tirzniecības koordinātori. Es nezinu, kāds ir personāls, man liekas, kāds 6 līdz 8 cilvēki, nu, ja kāds ir no viņas biroja šeit, varētu mani mm, palabot. Viņa galvenokārt skata eh, strateģisko un politikas virzību un eh, cenšas uzlabot koordināciju starp visiem iesaistītajiem spēlētājiem, kuru ir visnotaļ daudz, tādēļ eh, ir vajadzīgs ļoti labs koordinators. Es neteicu Beļģijas robežsargas teica 400 tūkstoši robežsargu, tas ir kopējs skaits eh, robežsargu Eiropā, ne tikai no Beļģijas. Jā, jūs atkal teicāt vārdu Beļģu, es nesaprotu, ko jūs teicāt. 400 tūkstoši robežsargu. Vai tie ir Beļģi, kas strādā kā robežsargi? Jautājums no zāles. 4 ar 5 nulēm. Tik daudz ir robežu sargi. Jā, 400 tūkstoši, saka priekšsētāji. Diemžēl mēs nevaram dalīties ar uh, saviem izlūkdatiem, jo nevēlamies, lai tie nonāk atklātībā, un tad uh, tos varētu izmantot uh, uh, noziedznieki par Ķīnu ļoti ātru, tā ir kā cita pasaule, ļoti interesanti. Vīrietis tur nekad necieš no cilvēku tirdzniecības tikai bērni un sievietes. Uh, skaitļi ir krietni augstāki attiecībā uz iesaistīto personu skaitu, it īpaši uh, par bērnu nolaupīšanu un pārdošanu, kas ir liela prioritāte arī Ķīnas valdībā. Ir ļoti lielas atšķirības. Viņiem ir teju 100% notiesāšanas li, uh, apjoms, un mums uh, šis skaitlis ir krietni mazāks. Un kas e, Eiropas Savienībai būtu jādara labāk, vai kas, kā jārīkojas, nu, lielākoties tas ir saistīts ar naudu, uh, ir ļoti dārgi uh, apkopot visus rādītājus un no nu, Nīderlandes saka, ka nu, 0 plus 0 nu, plus 0 plus 0 ir 1 un ir vajadzīgs viss šīs nulles, lai varētu sagatavot lietu. Tas paņem ļoti daudz laika, ļoti daudz līdzekļu cietušie, nu, paldies Dievam, jaunākās direktīvas nav vajadzīgi saņemt liecību no cietušā, valstīm tas vēl jāīsteno, bet tas ir ļoti labi, jo cietušie bieži vien maina savas liecības, jo baidās no šiem cilvēku tirgoņiem vai baidās no policijas. Nu, Frontexā es vienīgais strādāju ar koordināciju, vēl ir pāris cilvēki Eiropolā. Līdz ar to, protams, veiktspēja ir jāpalielina. Un sabiedrībā ļoti dārgi izmaksā šī cīņa pret cilvēku tirzniecību. Un jau desmit gadus mēs apkopojam datus, bet joprojām mums nav pilnīgu datu, mums ir jāskatās, kur uh, jāvirza naudas līdzekļi. Arī šī ziņā ir daudz kas jāuzlabo. Jā, atvainojiet, došu vārdu nākamajai runātājai. Paldies! ļoti daudz, ļoti nozīmīgu jautājumu. Es eh, skatos, protams, cik man ir laika. Eh, par definīciju mēs eh, esam saskaņojuši to ar apvienotajām nācijām, ja cilvēks tika ap, apmanīts, tad šīs sākotnējā piekrišana, tad tā nav ņēmā veram, jo bieži vien cilvēki tiek mānīti Mēs, protams, vēlētos sadalīt šos statistikas datus par, pa valstīm, pa konkrētiem profiliem, bet to mēs vēl nevaram, ja nav pietiekami precīzi datu. Mēs strādājam ar daudzām valstīm, ļoti vēlamies sadarboties arī ar Eiropas Savienības dalību valstīm, lai veiktu valstu līmenī uh, pētījumus, lai mēs varētu šos datus sadalīt pa sīkākām kategorijām. Mums ir vadlīnijas, mums ir vajadzīgi instrumenti, lūdzu, uh, nāciet, mēs esam gatavi sadarboties. Nauda, kas tiek nopelnīta no šādas tirzniecības, mēs uh, veicām aplēses 2005. gadā, un mēs to neteicu, jo uzskatu, tas ir pārāk zems. 2005. gadā mūsu aplēse bija 32 miljārdi ASV dolāru, kas tiek iegūt no šīs tirzniecības visā pasaulē vienu gadu laikā. Nu, es domāju, ka šis skaidrs ir pārāk zems pasaules līmenī, tas varētu būt pat simtos miljārdu. Mums būs jauns ziņojums šī gada beigā. Ko mēs varētu darīt un ko varētu darīt Eiropas Savienība, lai uzlabotu situāciju? Pirmkārt, es uh, uzskatu, ka tiešām ir jākoncentrējas uz pieprasījumu pusi. SDO jau par to runā sen. Mums ir uh, jādomā par to, kas ir šādi pakalpojumi patērētāji, mums viņi ir jāinformē. Protams, ir atšķirības starp pieprasījumu pēc seksuāliem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc darba spēka. Man nav laika tagad iedziļināties dziļāk šajā jautājumā, vai kriminalizēt šādas lietas. Tā ir atsevišķa diskusija un ir jābūt ļoti rūpīgam darbam, izvērtējot esošos moduļus, jāstāsta, kas strādā un kas ne. Bet uh, mēs saskatām pierādījumus tam, ka pārmērīgs pieprasījums ir tas, kur mēs aicinātu visus uh, gan darba devēja organizācijas, gan citus koncentrēties uz šo piedāvājumu pusi. Ir, protams, skaidrs, ka darbspēka eksploatācijas ziņā nevar kriminalizēt visus, kas nopērk, piemēram, lai saržots tēkreklus. Ļoti daudz mēs varētu panākt Eiropas saimnības līmenī, lai iekļautu šo jautājumu citās politikas jomās un uzlabotu koordināciju Es eh, runāju par tirsniecības ģenerālu direktorātu un par to, kā izveidot šo saikni. Protams, ir eh, sadarbība ar trešajām valstīm un par uh, palīdzību attīstībai, kā mēs varētu iestrādāt šos jautājumus sadarbībā ar trešajām valstīm, neierobežojot to atsevišķā migrācijas un patvērumu ietvarā tad izmantot plašāku pieeju, ņemot vērā arī cilvēku tiesību un uh, dzimumu līdztiesības jautājumu popularizēšanu. Kādi instrumenti mums ir nepieciešami? Īstenošanas pusē mēs esam izstrādājuši apmācības instrumentu, tīpaši darbaspēka inspektoriem, to mēs esam palaiduši šī gada sākumā. Tas ir sabiedriski pieejams uh, un esam jau sākuši pilotu projektu apmācībām šajā ziņā, lai gan joprojām ir ļoti daudz, kas jādara. Ir labas prakses paraugi no dažām dalību valstīm, kuras esam arī minējuši šī instrumentā, bet eh, joprojām ir iespēja visu uzlabot, eh, īstenot mērķētas inspekcijas, ar kuru palīdzību būtu iespējams identificēt, kas ir šie noziedznieki un ļoti daudz varētu panākt eh, inspektoriem sadarbojoties ar privātiem uzņēmējiem. Eiropas Savienība atbalsta to, ka mēs apvienotu arotbiedrības un darba devējs, lai uzrunātu cietušos un ļoti daudz var panākt šajā ziņā. Protams, attiecības darba spēku tirgošanu, tad eh, šo cilvēku aizsardzību nosacīju nav, un tādēļ ir ļoti Eh, maz identificēto ciešo skaits. Cietušie neko neiegūst, ja viņi sevi pies, ja piesakās policijā, piemēram, jo viņus uh, eh, deportējas, jo viņi netiek uzskatīti kā cietušie un uh, nav tiesīgi saņemt atbalstu. Uh, diemžēl mans laiks ir beidzies un vēl ir palika neatbildēt jautājumi, es uz tiem varētu atbildēt vēlāk, ja nepieciešams. Jā, paldies! Paldies par ļoti precīzām atbildēm un par to, ka ievā, ievērojat jums atvēlēto laiku. Paldies par jūsu skaidrojumiem, par jūsu prezentācijām attiecībā uz mūsu interesējošiem aspektiem Eiropas skatījumā. Esmu pārliecināta, ka mūsu komiteja ņems vērā jūsu teikto un uh, vēlreiz paldies par to, ka ieradāties un esmu pārliecināta, ka mēs vēl tiksimies, jo šī ir tikai pirmā informācijas eh, apkopošanas un viedokļu apmaiņas kārta. Tālāk eh, pāriesim pie nākamā jautājuma kopuma šajā pēcpusdienā. Ļoti interesanta tēma - nelikumīga atkritumu pārvadāšana un cita veida vides noziegumi. Šie jautājumi rada ekonomisku ietekmi ļoti lielā apmērā, uh, šādas darbības nes lielu peļņu, piemēram, Itālijā atkritumu pārdāšana, nu, mafija to jau uzskata par zeltu, zelta vērtē. Tā arī ir lielā mērā pārobežu darbība, tādēļ mūs šī tēma ļoti interesē. Mēs uzklausīsim divas prezentācijas no diviem uh, ekspertiem. Vispirms Julians Ņūmens no vidas izmeklēšanas aģentūras Londonā un Legambiente eh, vice priekšsēdētāja Stefano Cifiani. Jau kopš 97. gada šī uh, organizācija sagatavo ziņojumu par ekomafiju kopā ar uh, likumsargājušām iestādēm Itālijā Pagājušajā nedēļā man bija iespēja iepazīties ar šo ziņojumu un esmu pārliecināta, ka mēs ļoti daudz uzzināsim no šīs prezentācijas par to, kā strādāt ar šiem jautājumiem. Tātad atkal 15 minūtes katram no runātājiem. Un aicinu kolēģus arī uzdodot jautājumus, nepārsniegt divas minūtes, citādāk man uh, nāksies samazināt atvēlē, atbildēm atvēlēto laiku. Tātad 15 minūtes katram no mūsu viesiem, un tad uzklausīsim jautājumus no koordinatoriem un referentiem. Pēc tam dosim atkal iespēju atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem, un tātad tagad vārds Julian Newmanam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Labdien! Esmu no vidas izmeklēšanas aģentūras. Tā ir nevalstiska organizācija, kas ir bāzēta Londonā. Nejauciet ar valdības iestādi um, vidas aģentūru. Mēs darbojamies no 1994. gada, mēs esam, uh, mums ir partneri ar Indonēz, Indonēzijā, Ķīnā un citās valstīs. Mēs veicam izmeklēšanu attiecībā uz vidas noziegumiem, izmantojam šo informāciju, lai celtu informētības līmeni par šādiem noziegumiem. Mēs arī cenšamies panākt, lai tiesības sargājošās institūcijas vērstos pret šiem noziegumiem. Mēs arī apmācam cilvēkus un grupās, kas vēršas pret šādiem vidas noziegumiem. Tad, kad mēs runājam par vides noziegumiem, tad definīcijas dažādas. Visizplatītākā ir starptautiskie vides noziegumi, ir pieci tipi. Uh, nelegālā dzīvnieku tirgošana, ķīmisko vielu pārdošana, tas ir tāds ķimikālijas, kas kaitē ozonas lānim, tālāk nelegāla atkrituma tirdzniecība, zaktu mežstrādes produktu un nelegālās zvejas produktu tirdzniecību. Un tātad šie ir tie visizplatītākie vidas noziegumi. Pirmās trīs kategorijas nosakts arī ar startautiskām konvencijām saites attiecībā uz dzīvniekiem, tad ir konvencija par uh, apdraudētu sūku tirdzniecību attiecībā uz, uh, uz ķimikālijām ir Monreāls protokols, un tad vēl ir Bāzeles konvencija par nelegāliem atkritumiem. Tātad ir arī dažādi startautisks regulējums šajā jomā. Ātri daži piemēri. Uh, noziegumi tiek tirgots dažādas eh, apdraudētas dzīvnieku sugas, piemēram, eh, tīģeri, tālāk eh, malu zveja, tiek Āzijā tiek pārdots dažādi dzīvnieku ādas, tāpat arī kontrabanda. Tad, kad ir arī attīstījies melnais ķimikālī tirgus, uh, apmēram 20% no dažādām šādām ķīmiskām vielām, kas ir kaitīgas ozonas lānim, tiek, tiek tirgot šobrīd melnajā tirgu. Uh, Amazonas un Kongo base, upes baseinos un Dienvidaustrumāzijā tiek īstenot ļoti daudz noziegumi, kas eh, nes milzumu lielu peļņu 15 miljārdu apjomā un ir dažādas reģionālās iniciatīvas vēršoties pret šiem noziegumiem, par to runāšu vēlāk. Šād noz šādiem noziegumiem ir tāds kopīgs sekas dabas resursi tiek izlaupīti, iztenojot malzu vēniecību un uh, nolopot uh, dažādas dzīvniekus, un tas viss ietekmē vietējos iedzīvotājus. Tas arī veicina korupciju, ja mēs runājam par uh, liela apjoma uh, Eh, koksnes eh, kontrabandu, tad ir jāsaka arī šajos gadījumos tiek eh, korumpēts amatpersonas un netiek ievērot likumdošana, un tas viss atstāja ietekmu uz klimatu. 18% no siltumnīca izraisošajām gāzēm ir tieši meža izciršanas rezultātā radies. Tāpat arī um, ir šīs ķimikālijas, kas nelegāli tiek izplatītas. Uh, veicina globālo sasilšanu un līdz ar to klimata izmaiņas, ozonu noplicināšana, skar visu, visas dzīvības formas, kā cilvēkus, tā, tā dzīvnieks un citas jomas. Ja mēs runājam par bīstamiem atkritumiem, tīpaši elektroniskiem atkritumiem, tad tie satur ķīmiskas, eh, satur indīgas vielas, un eh, tad, kad šīs vielas izdalās, uh, tad eh, tas viss ietekmē, piemēram, eh, gruntsūdeņu kvalitāti, veicina piesārņojumu un tā tālāk. Protams, tas viss ietekmē arī ekosistēmas pakalpojums, nu, kā, piemēram, eh, nelegāla koku nociršana un, un nelegālā tirdzniecība savukārt negatīvi ietekmē legālo tirdzniecību, piemēram, koku Nelegālā tirgošana ietekmē cenas legālajā tirgu un veicina melnā tirgus attīstību. Bieži vien eh, tiek uzskatīts, ka šeit nav izdrot šāds noziegums, nav cietušo, jo, nu, protams, ja salīdzina to ar cilvēku tirdzniecību vai narkotiku kontrabandu, tad jāsaka, nu, tad situācija ir citāda. Bet gal galā, ja ir eh, runa par eh, klimata izmaiņām, tad tas jau skar mūs visus. Ir ļoti daudz arī citu cietušo, kas nesen ir saprasts, ka joprojām, ka, piemēram, tādā valstī kā Kam Kambodžā, Indonēzijā un Brazīlijā ļoti daudz um, vidas aktīvisti arī tiek nogalināti. Noziedzīgie grupējumi uh, darbojas um, nu, tādā kā pasargātā gaisotnē. Viņiem ir milzīga pēļņa un viņas ļoti rēt, kad notver. Korupcija ir uh, viens no ļoti būtiskajiem aspektiem un parasti šeit ir, šeit ir pārobežu noziedzība. Un ir ārkārtīgi daudz dalībnieku, kas uh, palīdz tātad šiem šeit produkcijai nu, no izcelsmes vietas nonākt savos tirgos. Tas ir tāds, kā tāds izaicinājums noziedzniekiem daži skaitļi, ko es esmu pats pārbaudījis. Attiecībā uz dzīvniekiem tas pēļņi ir 7 miljardi gadā, un, bet 15 miljardi ir, ir tā summa, ko valstis zaudē kā nesamaksātos nodokļos, runājot par, eh, nele, par malu zveju, arī te skaitļi ir milzīgi. Uh, Tā kā ir miljoniem dolāru liela zaudējumi, kas tiek radīti. Šie ir ļoti zema riska noziegumi. Pirms dažiem gadiem mēs uh, atklājām konteineru ceļā uz uh, Singapūru. Mēs domājam, ka tur ir ziloņkals. Uh, eh, atradām sešas tonnas ziloņkalu, tur varbūt simts tūkstoši dolāru, nu varbūt pat miljons dolāru melnajā tirgu. Uh, Un, bet eh, sots tika uzlikts ļoti, ļoti niecīgs, un viņš jau simtiem reižu šis noziedznieks bija, jo tādu tāpat tā tās rīkojies. Tad vēl par, par mērpau koksnes eh, kontrabandu no Indonēzijas uz Ķīnu 2005. gadā mēnesī tika kontrabandas ceļā izvest apmēram 300 tūkstoši kubikmetru šīs koksnes, un to paveica organizēts sindikāts, kas bija aizsargāts gan no armijas puses Papua un Džakartā. No nu, Malaizijas cilvēki ieradās šos kokus cirst, um, brokeri Singapūrā, bija bankas iesaistīts šajā procesā, bija arī brokeri Hongkongā un tirgotāji Šanhajā. Uh, kas tirgoja šos te, šo koksni, un uh, šī koksne arī ļoti bieži sasniedz Eiropas Savienības uh, tirgus. Dažs, daži piemēri, kas ir saistīti ar Eiropu, jo jūs jau par to šodien galvenokārt runājat. Uh, tiek lēsts, ka Eiropas, Savienības, Eiropas Savienība in, importē nelegāli nocirst koksni, un, un, tas, un šī koksne veido apmēram 16% no kopējā koksnes apjoma, un tā kontrabandas verdība ir 3 miljārdi eiro. Ļoti nozīmīga politika ir eh, meža likuma īstenošana. Uh, Piemēram, Indonēzijā pagājušā gadā šāds dokuments tika pārakstīts, bet uh, eh, 2013. gadā stāsies spēkā ļoti nozīmīga regula, koksnes regula, un uh, tur eh, tiek runāts par uh, nelegāli cirstas koksnes importa aizliegumu. Tas ir tās ļoti progresīvs likumdošanas akts ar labu politiku, bet uh, Nu, redzēsim, kā tas izdosies to īstenot, jo um, attiecībā uz vidas noziekumiem ļoti bieži viss paliek tikai runu līmenī, bet uh, reāli izdarīts nekas netiek. Tagad par elektroniskiem atkritumiem. Elektroniskie atkritumi ir bīstama atkrituma, tā ir visstraujāk augošā atkrituma forma Eiropā, jo mēs aizvien vairāk aizraujamies ar dažādiem, dažādām ierīcēm, un to mūžs ir īs, un tāpēc ļoti bieži tiek arī izmest laukā uh, salūzuši, novecojušas iekārtas visā pasaulē. Eh, Eiropas Savienībā gadā tiek sarežģoti 8 miljoni tonu elektroniska atkritumi, tiek, eh, ir dažādas direktīvas, kas eh, regulē to, ko drīkst un ko nedrīkst pārvadāt, piemēram, elektroniskās ierīces nedrīkst izvest ārpus OECD valstīm, bet tas tomēr notiek. Uh, piemēram, eh, ir notiek nelegālais eksports uz Rietumu Āfriku un Āziju, kas un tā rezultātā rodas piesārņojums un toksiski, toksisks piesārņojums, tā skaitā Ķīnā. Ir radīts impel tīkls, kur profesionāļi strādā pie nelegālo eh, bīstamo atkritumu apkarošanas un apmainās ar pieredzi tālāk eh, šī te uh, E, elektronisko un bīstamā atkritumu direktīva, kas tika um, pastiprināta 2012. gadā. E, pavisam īsts piemērs par apvienotās karalistas lomu. Mēs e, ņēmām, salauzām vecus televizors un datoru monitorus, ja salikām to visu automašīnā un uh, devām signālu tā kā no, no, no Ganas. Tātad tā bija prece, kurai nevajadzēja atstāt Eiropas Savienības uh, teritoriju, bet gal galā tā nonāca Ganā. Un re, kur tas tiek uh, viss uh, salausts un, un dedzināts, un tas ir ārkārtīgi bīstam gan vidē, gan iesaistītiem cilvēkiem. Vēl viens par ozonu noplicinošām vielām. Uh, tās ķimikālijas, kas tiek eh, vēl joprojām izmantotas, bet pakāpeniski tiek izņemts no aprites, eh, lai aizsargātu ozonas lāni. Eh, Taifuns gadījums 97. gadā, kad Ķīna, no Ķīnas ienāca 80 konteineri ar ļoti bīstamu vielu, Tolaik Vācijas iestādes centās panākt eh, vienošanos ar eh, saviem partneriem, un beigās vienīgais šis te vārds brokers tika, tika nu, sodīts. Šīs te CFC vielas eh, tiek izmantots galvenokārt leduskapjos. 2000 2010. gadā Eiropas Savienībā šīs vielas tika aizliegts, bet joprojām šādas vielas pastāv Eiropas Savienībā. Un man liekas dīvaini, ka ir tikai viens šis te gadījums, ka tiešām tika, eh, notika tiesvedība. Jo gal galā simtiem tonu šādu vielu ir konfiscēts, un mēs redzam, ka, piemēram, joprojām ir mēģinājumi pārdot šādas vielas. Pagājušajā gadā uz Krievijas un uh, Somijas robežas arī vien tāda krava tika aizturēta. Un uh, te arī parādās uh, kontrabandas tīkls, kā šīs te vielas tiek, tiek vestas no Ķīnas uz Krieviju. 90. gadu vidū ir bijusi īpaši liela aktivitāte, tā kā, ja nevēršas pret šādiem noziegumiem, tad tie noziegumi turpinās. Nu, protams, Es esmu ieskicējis tikai dažus vidus noziegumus. Es domāju, ka tā ir ļoti nopietna, smaga noziedzības forma, kas eh, rada dažādas problēmas. Es, piemēram, globālā tirdzniecības apjoms ir milzīgs. Uh, tiek pārbaudīti tikai 5% no konteineriem, bet uh, ir runa par vairāk nekā 20 miljoniem konteineru. Tāpat arī trūkst politiskās gribas, trūkst resursu izturēties nopietni pret šādiem noziegumiem. Joprojām ir dažādas barjeras efektīvai pārobežu sadarbībai, piemēram, tādām kā Eiropolu un joprojām ir dažādi jurisdikcija un eh, noziedzniekiem ir ļoti viegli pārvietoties pār robežām un mums ir dažādi šķēršļi ja mēs konfiscējam, piemēram, ziloņu kaulu vai citas preses, tad ļoti bieži ir ļoti grūti, nu, tomēr uzsākt reāli tiesvedību. Tā kā mums ir nepieciešams stiprināt tiesvedību, kas ir balstīta uz um, izmeklēš, izlūk datiem un jādomā, kā vērsties pret šādiem noziegumiem. Piemēram, apvienotās karalists vidas aģentūra cenšas vērsties pret to, ka ka no Nigērijas un Ganas ienāk daudz elektronisku atkritumu, viņi cenšas pret to visu vērsties. Un līdz ar to konfiskācija apjoma palielinās, un tas viss, protams, ir pozitīvi. Tā kā ir arī daži pozitīvi piemēri. Kaut kur Eiropā ir, piemēram, specializēts vidas nozieguma apkarošanas eh, komandas, piemēram, Nīderlandē, Tad ir reģionāls iniciatīvas, piemēram, Impel, Eiropas atkrituma tīkls, kas sadarbojas ar attiecīgām iestādēm Āzijā. Un arī starptautiskā līmenī pret šiem noziegumiem izturs aizvien nopietnāk. Ir koordinētas operācijas attiecībā uz bīstamiem atkritumiem, operācija Demeter. Tur meklē tieši šos te kontrabandas gadījumus, un arī Interpols ir uh, uzsācis uh, vidus nozieguma apkarošanas programmu un tādu kā ekovēstījumu programmu starp valstīm. Un tā kā soli pa solim pūliņi tiek īstenoti. Kāpēc vidus noziegumi ir nopietni, kāpēc šī komiteja būtu arī ar to jānodarbojas? Ir tāda vieta Monkai, kas atrodas uz Ķīnas un Vietnamas robežas, uh, uz rietumiem no Hanojas. Uh, Guangxi provincē Ķīnā. Šī province ir piemērs eh, nozieguma konverģēcei. Tur tiek, tur eh, plaukst un zeļ gan vidas nozieguma, gan cilvēku tirdzniecība. Un te es parādīšu dažus attēlus. Paldies! Lielas paldies Ņūmana kungam!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 un paldies par uzaicinājumu uzstāties šeit jūsu komitejā. Es gribētu nedaudz pastāstīt par savas asociācijas pieredzi un par citām grupām, kas strādā Itālijā. Mums ir vesela rinda aktivitāšu, kas ir saistīts ar Itāliju. Mēs vēršamies pret šīm negatīvām pārādībām, un 90. gadā Legambiente ir izveidojis savu novērošanas centru observatoriju Romā, un mēs novērojam apmēram tūkstot dažādas vietas mūsu valstī arī sniedzam palīdzību un vadlīnijas visā Itālijā. 97. gadā mēs sākām rakstīt gada ziņojumus, un eh, Legambjente arī sadarbojas ar dažādām iestādēm, ar vides aizsardzības iestādēm, ar vietējām prokuratūrām, ar uh, Eh, antimafijas eh, nacionālo biroju, cieši sadarbojamies ar Itālijas parlamentu. Kopš 95. gada Itālijas parlamentā mm, ir izveidota īpaša komiteja, kas eh, izskata ar vīdi saistītos noziegumus. Un vēl mēs sadarbojamies ar muitas administrāciju, kas arī ir ārkārtīgi svarīgs elements mūsu inspekcijas darbībā. Lūk, ka tāda ir mūsu darba grupa, tur piedalās gan institūcijas, gan pilsoņi. Un rezultātā mūsu organizācija ir pilnīgi unikāla. Tātad sadarbojamies ar ekomafiju. Un 90. gadā šīs vārds tika ierakstīts arī lielākajā Itālijas vārnīca. Mēs runājam par dažādām konstrukcijām, legālām, nega, nelegālām, mēs runājam par dažādām schēmām, kas ietekmē negatīvi apkārtējo vidi. Un uh, organizācijas darbs ir mm, pazīstams tagad. 4. Uh, jūlijā pagājušā gadā mēs esam nākuši klajā ar mūsu pēdējo ziņojumu. Mēs uh, nākam klējā ar savām prezentācijām. Pēdējā gadījumā piedalījās arī mūsu vīdes ministrs, arī antimafija pārstāvji. Mēs cenšamies kopā sekot atkritumu izvietošanas ķēdei Un, kā jau es teicu, mūsu ziņojums ir ļoti svarīgs dokuments, un pēdējā, uh, iepriekšējā gadā uh, mēs bijām koncentrējuši 33 tūkstošus vidus noziegumus, 3,8 katru stundu, 92 dienā ir arestēti 305 cilvēki, arī sūdzības reģistrēts. Arī konfiskācijas ir bijušas daudz, 8700 gadījumu. Uh, un arī esam sekojuši mafijas klānu darbībām. 296 tādi gadījumi ir bijuši. Mēs esam iz, apmēram arī iz, izskaidrojuši šos šīs te biznesa apgrozījumus 6,6 miljārdi eiro. Visi šie dati ir ļoti interesanti. Un mēs savā ziņojumā arī rakstam par uh, tendencēm. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa no šiem noziegumiem, 47%, tiek um, uh, pastrādāti tradicionālos Itālijas reģionos, Sicīlijā, Apulijā. Un šeit kampānija arī, te ir ļoti daudz nelegālas aktivitātes, kaut vai būvniecības sektorā, un ir arī krāpniecība. Tātad ekomafija iesaistās šādās nelegālās aktivitātēs šajos eh, reģionos. Ir arī nelegālā celtniecība Itālijā 2011. gadā. Mēs esam konstatējuši konstatējuši 26, 26 tūkstoši nelegālo būvju. Eh, un tas ir nelegālais biznes, kas ekomafijai sniedz apmēram 2 miljārdus eiro katru gadu. Droši vien zināsiet, eh, ka mēs eh, strādājam ar dažādiem noziegumu apkarotājiem. 6,6 tūkstoši noziegumu ir atklāti, pārsvarā tas ir Palermo, Sicīlijā. Tur ir fantastisks reģions, bet tur ir daudz celtniecības kompānijas, un līdz ar to viss peizāža, viss ainava ir pilnībā uh, izkropļota, ir erozija, arī jūra tuvojās krastam, erodē krastu. 3000 nelegālo būvju ir Apujā, Vergano Nacionālajā parkā, un te ir ļoti mm, svarīgs aizsargājams krasts Un mēs e, rakstām mūsu ziņojumā arī par ugunsgrēkiem mežā. E, tad šeit mēs redzam, ka ir pieaugusi arī e, kontrabanda, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kultūras vērtības un tā tālāk. Ir arī apmēram 14 tūkstoši noziegumu agro, agro pārtiks, agri pārtiks vide. Un šie visi sektori ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai, un šeit atkal jārunā par atkritumu nelegālo pārvedāšanu, un šeit ir apmēram eh, mūsu aprēķini mm, līdz 2008. gadam no 97. gada. Šeit ir atkritumu daudzumi, kas ir cēlušies no industriāliem avotiem. Un Šeit ir atšķirības starp stabiņu cipariem. Šeit redzat īpašie atkritumi un citi atkritumi šos īpašos atkritumus nav izvietojuši legāli attiecīgos eh, poligonos. Šeit pēdējā stabiņā jūs eh, varat iedomāties, cik lieli ir šie atkritumu daudzumi, burtiski kalniem krājas šie atkritumi. Un, kā jau es teicu, tos atkritumus neizvieto oficiālos poligonos. 2006. gads šai ziņā ir bijis rekordgads, īpaši atkritumi tika izmesti nelegālajos izgāstuvēs 31 miljonus tonu, vismaz atkritumi vispār ir pazuduši tajā gadā tas tā apmēram varētu izskatīties īpašu atkritumu jaunais kalns, kas varētu sasniegt pat 3000 metru. Apmēram tikpat augsts ir arī Etnas vulkāna kal kalns Sicīlija. Pēdējās divas desmitgadēs jūs apmēram varat paskatīties, kā izskatās šī ekomafijas darbība, kur tiek izvietoti uh, vidē kaitīgie atkritumi. Lūk, arī mūsu dati, ko esam saņēmuši no tiesība aizsardzības institūcijām 2010. 11. gadā 2,5 miljoni īpašo atkritumu tika konfiscēti, to darījis ir valsts tiesībā aizsardzības iestādes. Tad 2,4 miljoni atkritumu. Iedomājieties šo te kvantitāti. Iedam, būs nepieciešams 96 tūkstoši krāvas mašīnu, lai pārvadātu 2,4 miljonus atkritumu. Un ja šīs mašīnas uh, brauktu pa Itālijas ceļiem, tad, tad visā garumā, tad tas būtu no Kalabrijas līdz uh, Svētā Morica kalnam Šveicē, šis ceļa gabals, uz kur mm, būtu izlikts šie auto, kas pārvedā atkritumus. Arī šeit nu, ir reģions kampānijā, kur kazeta klāns, nelegālais mafijas klāns pārvalda mm, šo te atkritumu izvietošanu. Nu, redzat, kādā veidā tiek izmesti atkritumi, pilnībā bojājot apkārtējo vidi. Tālāk apolijas apvidus, kur darbos arī kāds klā, klans. Šeit tiek izvietot ievākti rūpnieciskie atkritumi, kas nāk no Itālijas ziemeļiem, pašā apakšā Palermo noliktava, kur arī tiek izmesti masveidā atkritumi. Arī Kalabrija, Krotone rajons, atkal atkritumu kalni kur atkritumu uzkrāšana ir sākusies jau 90. gados. No sākuma ir bijis valsts uzņēmums, kas tur izmetis šos atkritumus, pēc tam tika okupēta apkārt esošā lauksēmnieciskā zeme. Te atkal ir industriāli atkritumi, kas nāk no Itālijas ziemeļiem. Kazetas, Kazetas province kampānijā ir vēl viena šāda vieta varat iedomāties, par kādām kvantitātēm šeit ir runa. 2001. gadā Itālijas parlaments pieņēma likumu, eh, kas, lai cīnītos pret eh, organizēto aktivitāti, tirgojot nelegālos atkritumus. Tagad tiesība aizsardzības iestādes spēja arī veikt savus uzdevumus saskaņā ar likumu, ir pilnvarotas veikt izmeklēšanas darbības un ķert noziedzniekus, kas aktīvi uzdarbojas šajā jomā. Piemēram, ja ir kaut kāds aizdoms par nelegālu atkritumu pārudašanu, tirniecību, tad ir attiecīgi instrumenti šo tiesību iestāžu rīcībā, piemēram, var sūtīt sabiedrisko pieprasījumu un notiek daudzas izmeklēšanas, kopš 2002. gada 199 tādi gadījumi, kad tiek izmeklēta kāda lieta, tas ir novedis pie 1200 ar, ar, arestiem, 676 uzņēmumi ir iesaistīti, eh, ir eh, arī iesaist, citu valstu iesaist starptautiska tirsniecība, tad šiem noziegumiem ir starptautiska Eh, dimensija, un tepat ir 23 ār, ārzemes, kas ir iesaistīti šāda atkrituma pārvadāšanā. Desmit no šīm valstīm atrodas Eiropā. 2011. gadā, pateicoties sadarbībai ar muitas eh, aģentūru, eh, ir izvērsta cīņa pret starptautisko kontrabandu no Eiropas uz Āfriku Pēdējos gados šī satiksme ir orientēta, ir orientēta uz austrumiem, tātad Ķīna ir viens no galvenmērķiem. Atkritumi tiek eksportēti nelegāli. Lūk, šādi atkritumi tiek pārvadāti Itālijā nelegāli. Lielākā daļa ir plasmas 37%, metāla atkritumi 48%, Tas viss ir daļa no konfiscētajiem atkritumiem. Tātad plastmasas un metāli ir divi svarīgākie atkritumu veidi, kas visbiežāk tiek šādā veidā nelegāli pārvedāti un pēc tam izvietoti. Arī uz austrumiem, kā jau es teicu, tiek sūtīti ārpus Eiropas uz Ķīnu, un šeit ir arī statistika par mūsu izmeklēšanas darbībām, cik daudz un cik bieži mēs esam veikuši izmeklēšanas darbības un konstatējuši šādus nodarījumus, arī Hongkonga. Uh, ir vēl viens tāds mm, galamērķis. Krievija, Itālija, Ķīna, Hongkonga atkal no citas valstis ir tie virzieni, kas ir atzīmēti šajā kartē, kas ir figurējuši mūsu izmeklēšanas darbībā. Un mūsu ierosinājumi. Mēs veicam analītisko darbu un konstatējam, ka ir nepieciešama adekvāta likumdošana, ir nepieciešami likumi, kas ļauj mums izsekot šai nelegālai plūsmai, ir nepieciešama arī krimināla likumi, ir Eiropas Savienības direktīva numur 99, un ir arī mūsu likumi. Eiropas direktīva ne, netiek transferēta īpaši veiksmīga, joprojām ir atsevišķi ekoloģiskie nosiegumi, kur ir paredzētas uh, krimināla sankcijas, nevienmēr tās tiek realizētas, tāpēc īstenošana ir ļoti svarīga, ir nepieciešams veikt pastiprināts inspekcijas, iesaistot arī muitas iestādes uh, ir jāsadarbojas ar Europol Eurojust, ir jāstiprina arī tādas aktivitātes kā cilvēku pārmeklēšana, kratīšana un tā tālāk. Pagaidām beigšu savu runu, īsumā pastāstīju jums to, ko gribēju šodien pateikt, kā mēs cīnāmies pret šo nelegālo atkritumu pārvadāšanu, izvietošanu, tirzniecību. Uh, un mēs strādājam ar informāciju, kas nāk no nevalstiskām organizācijām, no dažādiem valstiskiem, nevalstiskiem avotiem. Mēs saņemam informāciju no tiesām, no prokuratūras iestādēm. Katram informācijas avotam ir sava informācija, saliekot to visu kopā, mēs radam ietvaru, izmantojam sinerģiju, un tad esam arī apbruņoti savā darbā. un iegūtā informācija noved pie jaunu likumdošanas aktu piedāvājumu. Katrā ziņā mēs esam gatavi turpināt darbu. Un liels paldies eh, ekoambiente pārstāvim. Un tagad uz divām minūtēm Jakalīno kungs. Paldies, priekšētājs kundze. Es noklausījos abas prezentācijas un uzreiz pārišu pie jautājums. Pirms Ņuman kungam jautājums saistībā ar uh, vides noziegumiem. Uh, vien no, viens no šādas nozadzības veidiem ir um, nelikumīga zvejniecība. un es vēlētos pievērsties tieši šim jautājumam. Pēdējo pāris mēnešu laikā vidusjūrā ir bijuši vairākas iniciatīvas, at, iepļaut arī Ķīnu, lai nospraustu konkrētus ierobežojumus darbībām vidusjūrā. Un uh, Čefāni kungam ņemot vērā mafijas e, darbību, ir skaidrs, ka vide ir ievērojami cietusi. Jūs e, minējāt vairākus konkrētus gadījumus un minējāt pārobežu elementu, un e, jūs izmantotais termins bija triangulācija. tad eh, par trīs vietām, kas tika izmantotas un Itālijā tādās pa vidu. Un eh, jūsu minētie skaitļi ir eh, diezgan šokējoši. Es pieņemu, ka citās dalībvalstīs arī situācija ir līdzīga. Un tas būtiskais ir, ka bieži vien tiek celtas mājas bez būvētļaujas. Un arī šajā darbībā ir cieši iesaistījusies mafija, tāpat kā lauksaimniecības pa, uh, uh, nozare Un mans jautājums ir šāds. Izmantojot tādu struktūru vienību kā jūs, kurai jau ir zinām pieredze, jūs runājāt par integrētu pieeju, kur ir uh, likumi, kas pēc tam tiek pārnesti dalībvalstīs, uh, pateicoties valstu parlamenta darbam. Man interesē, vai ir manām likumu konverģence, ņemot vērā, ka ir grūtības ar uh, šo nosacījumu pārnesi. Paldies, uh, Newton Dankungs, paldies. Pirmkārt, Ņūman kungam liels paldies, ļoti interesanti. Pirmkārt, uh, kas finansē jūsu aģentūru? Jūs teicāt, jūs esat NVO, bet, nu, tīri, kas jūs finansē? Tālāk Es biju referents par jūs minētajām tēmām, bet kā šīs, šie atkritumi tiek pārvadāti, vai tas notiek kaut kādos uh, iesaņojumos, un, un kā ir šī vieta uh, Ķīnā, varbūt jūs varētu uzrakstīt uh, šo vārdu, lai mēs varētu vairāk par to uzzināt, un vai jūs atbilstītu Eiropas FIB, kas varētu darboties pāri robežām lai aģentūrām nebūtu e, jāiet cauri daudzām procedūrām, lai arī varētu darboties pāri robežām. Vai jūs prāt, tas būtu risinājums? Un e, šef Jānī kungam paldies, ka pastāstījāt par šo situāciju. Man pārsteidza, kā negaidīts tas, ka jūsu minētie skaitļi norāda, ka 92 noziegumi, vidas noziegumi katru dienu, bet gada laikā tikai 300 aresti tā šķiet, ka Itālijā būt par noziedznieku ir tie labi. Nav vispār gandrīz iespēja, ka jūs aizturēs. Tas bija ļoti pārsteidzoši. Un tas, ka jūs tagad uh, esat gatavi cīnīties, vai tas nenozīmē, ka arī grupējumi ir gatavi cīnīties jums pretī, jo jūs jau tomēr mēģiniet viņiem atņemt peļņu. Vēl viens jautājums - atkritumi, kas tiek vesti uz Ķīnu. Ko ķīnieši ar to dara? Vai viņi pārstrādā to, kā tas notiek Āfrikā, vai arī viņi vienkārši pieprasa maksu, lai šos atkritumus tur kaut kur uzglabātu? Paldies! Maķēr kundze. Paldies! Ņūmana kungs, jūs runājāt par uh, noziegumiem, kas saistīti ar vīdi. Ļoti interesanta bija šī prezentācija. Man ļoti uztrauca šis jautājums, jūs ir piemērsi tīpaši šo te ziloņu nogalināšana malobedniecības nolūkos. Eh, šie, kas tiek darīts, eh, lai aizsargātu šos dzīvniekus, kādā veidā notiek šis darbs ar Āzijas valstīm, ar Ķīnu. Tas ir šausmīgi šie noziegumi. Šajās dažās valstīs attiecīgās dzīvnieku populācijas zaļ un plaukcitās ir uz izušanas robežas kādā veidā tiek realizēti šie aizliegumi un kāpēc galu galā netiek apturēta šāda malu medniecība. Un vēl Čafarī kungs, jūs rādījāt šokējošas fotogrāfijas, bet. Uh, tas ir saistīts ar jūsu valsti, bet daudz no mūsu kolēģiem ir gatavi kā plidmašīnās braukt un atpūsties jūsu brīnišķīgajā valstī. Uh, Bet šeit mēs redzam ne tikai vides noziegumus ar nelegālo atkaritumu izgāšanu, bet ir tīpaši, mēs runājam par Itāliju pēdējā laikā, um, mēs redzam, ka šeit ir vēlēšanās sodīt kriminālā ziņā noteikts grupas, kas ir iesaistītas uh, noziegumus, bet kā ir pēc tam ar tīrīšanu, vietu sakārtošanu, kā tiek izmantoti Eiropas finansējuma avoti, lai attiecīgi sakārtotu šo vides vietu, teiksim, Itālijā vajadzētu sakārtot šīs vietas, jums ir zināšanas, kā šīs lietas tiek kārtotas. Paldies! Goja grupas vārdā. Sondergārda kungs. Øh, Spørsmål til Herr Newman. Øh, Paldies par šīm ļoti interesantajām prezentācijām. Ņūman kungs minēja piemēru par eh, televīzoriem, kas, eh, kas eh, beigās nonāca Āfrikā. Varbūt jūs varētu īsumā paskaidrot, kas notiek starp tajā posmā, kad uh, atkritumi tiek nodoti, tika nodoti Anglijā atkritumu poligonā un eh, līdz brīdim, kad tas nonāca Ganā. Kas tad, kā vidutājs iejaucās un kas, eh, kas tad piedāvāja pēļņu? Nu, varbūt, ka kāds grib varbūt Āfrikā pelnīt, nav, pelnīt naudu ar organizēto noziedzību, un, bet nu, citiem ir cita mēģi. Nu, Kas tad tur iesaistījās tajā procesā, tajā ķēdes posmā starp apvienoto karalistu un Gānu? Paldies! Borsalino uz divām minūtēm, Borsalino kundze. Paldies priekšādātājs kundze un paldies arī abiem runātājiem par skaidrām prezentācijām. Es vēlējos izteikt vienu komentāru. Mēs uh, uzklausījām Mekundzi šorīt, kur runāja par kādiem maršrutiem narkotikas tiek nogādāts Eiropā. Vai jūs varat iezīmēt arī maršrutus, pa kādiem tiek pārvietoti atkritumi? Vai jums ir labi zinām šie maršruti? Čefānī kungs aprakstīja situāciju Itālijā, kas katrā ziņā ir ļoti drūma un te vai traģiska. Protams, Itālijā, kur ir uh, būtībā atkritumu kalni un garas rindas ar atkritumu mašīnām, nu, ir grūti to visu saprast, bet uh, tad, kad ir notiek šāda pārādāšana, tad noteikti ir kāds, kas sūta šos atkritumus, bet ir arī kāds, kurš tos saņem. Itālijai tagad ir ļoti būtisks instruments šāda nu, atkrituma pārvadāšana tagad tiek eh, uzskatīta par noziegumu. Vai jums ir uh, tiešām uh, tiesību akti, kas uh, ļautu sodīt šādu veidu nodarījumus? Ir uh, skaidrs, ka kaut kas jau ir izdarīts Itālijā, un uh, iespējams citas dalībvalsts arī uh, rīkosies līdzīgi. Sandra kundze, lūdzu, divu minūtes. Paldies! Priekšētāji, paldies, protams, runātājiem par ļoti interesantām prezentācijām. Man ir šāds jautājums. Šī plūsma, kas eh, virzās no Eiropas uz eh, Ķīnu un Krieviju, rodās uh, iespējas, ka ir tāds centra mezgls izveidojies un kāda ir Itālijas loma šajā atkritumu plūsmā. Vai atkritumi vienkārši tiek uh, izgāsti Itālijā, vai Itālija ir vienkārši kā daļa no šīs plūsmas ķēdes? Un atkritumi, vai to galvenokārt konfiscē Uh, ostās vai arī konfiscē atkritumu izgāstavēs. Un par uh, nelikumīgu zvejniecību, par kuru minēja Jakolino kungs, šie Ķīnas kuģi, kurus mēs redzam kur īsti tie darbojās, uh, pie Mauritānijas vai Vidusjūras dienvidu daļā, jo būtībā notiek tāda kā eh, pārvadāšana uz eh, jūras. Un par vēl vienu nelikumīgu, pār, eh, nelikumīgu būvniecību, kad uh, ir tik daudz tik nelikumīgi celtu ēku. Uh, un tiek secināts, ka tās ir nelikumīgas, kas tiek darīts, vai šīs ēkas tiek nojauktas, kā tas tiek darīts Spānijā, vai kā citādāk jūs to risinat. Un attiecībā uz politisko iestāžu iesaisti, vai ir kādi tiesību akti, kas uh, varas iestādēm dod pilnvars uh, uh, rīkoties, kā tas ir Spānijā. Un kas notiek tad, kad pilsoņi sāk sūdzēties, vai ir kāda sistēma, ar kuru var skatīt viņu sūdzības vai arī būtībā pilsoņi vienkārši sūdzās uh, tādēļ, ka viņiem šādas tiesības, bet vai šīm sūdzībām kaut kas tiešām tiek iesākts? Paldies! Uh, Jotovs kundze, lūdzu. Paldies priekšētāji, paldies arī abiem runātājiem par ļoti interesanto informāciju. Pirmais jautājums ir abiem Mūsu viesiem es vēlētos uzzināt vairāk par viņu organizācijas status, ja pareizi sapratu, tad tās ir uh, eh, NVO, un es vēlētos uzzināt, kā tās sadarbojas ar o, uh, valsts o, iestādēm, ar eh, ties, tiesu iestādēm, jo viena no lielākām grūtībām pilsoniskajai sabiedrībai ir tāda, ka viņiem nav piekļuvu šādai informācijai vai arī ļoti grūti šādu informāciju iegūt. Uh, Un vēl jautājums uh, konkrēti šie fānī kungam. Mēs uh, dzirdējam ļoti interesantus faktus par to, kur tiek uh, nogādāti bīstamie atkritumi, ir šīs starptautiskās ķēdes, mafija ir iesaistījusies, jo ir iespēja gūt lielu peļņu. Jūs minējāt arī manu valsti, Bulgāriju. Vai jūs varētu pastāstīt, ko jūs darat, lai ierobežotu šo pārvadāšanu, lai cīnītos par to, un vai šie pasākumi ir veiksmīgi vai ir kādi Eiropas tiesība akti, kurus jūs izmantojat šajā darbā? Un vai ir kāda at, atgriezniskā saita no valdībām, ar kurām jūs sadarbojaties šīs problēmas risināšanā? Paldies Jotos kundzei. Pirms dodu vārdu runātājiem, lai viņi varētu atbildēt, arī no manas puses izteikšu pāris komentārus. Manuprāt, šodien mēs redzējām, kāda ir realitāte, un ir arī dažas vietas, kur šī situācija ir vēl sliktāk. Šī situācija, ja pasamies uz kādu ielēnu netālu no Agrigento, tur ir situācija vismaz tikpat briesmīga, un kalni pa Palermo kur ir, kur ir ar lielu vēsturi, tur mēs redzam mafijas klanus, kas eh, aktīvi ceļ nelikumīgas ēkas. Protams, šīm lietām ir gan valstu, gan starpvalstu līmeņi. Un pagājušā gada oktobrī tika pieņemta rezolūcija par šo uh, jautājumu, un tas ļāva institūcijām uh, dalīties savās zināšanās. Jo tad, kad ir šādi noziegumi starptautiskā līmenī, tad ir arī tie jāizmeklē starptautiskā līmenī, un mums ir uh, jādomā par kuru, uh, kurā vietā mēs sāksim šo darbu. Itālija ir kā pirmā pret kuru uzsākt pārkāpumu diri, eh, procedūru, ņemot vērā atkritumu direktīvu. Un, protams, ir dažādas vietas, lietas, ko mēs varam izmantot savā darbā. Jā, Borsalino kundze arī jautāja, kurš šī atkritumi nonāk, kāds ir to galamērķis. Un mēs zinām, ka viens no mafijas klaniem guva ļoti lielu peļņu no atkritumu pārvadāšanas, un es jautāju uh, šīs uh, klana pārstāvim, kā viņiem tas izdevās, un uh, viņš, viņa atbild daudz ko paskaidro. Viņš teica, ka tas viss pateicoties korupcijai, un viņi nopelnīja daudz ar atkritumiem, jo viņu acīs tāds būtībā ir zelts. Un kā viņiem tas izdevās, tas viņiem izdevās tādēļ, ka ir uh, korupcija tiesību sargājušajās iestādēs, un tas arī bija tas uh, mm, galvenais iemesls. Un tagad pa piecām minūtēm katram no runātājiem. Vispirms Ņūman kungam. Paldies par jautājumiem. Runājot par nekumīgu zvejniecību, mēs esam izvēlējušies vienu no piecām mm, noziedzības veidiem, bet ir citas grupas, kas strādā ar to, es varu nosūtīt kontaktinformāciju grupām, kas ļoti daudz zina par nelikumīgo zvejniecību. Par mūsu aģentūru, kas to finansē, mēs esam uh, brīvprātīga organizācija, mēs saņemam no privātiem fondiem piešķīrums un reizēm no valsts uh, aģentūrām. Un runājot par to, kā mēs sadarbojamies ar varas iestādēm, mēs vienmēr meklējam informāciju, uz kuras pamatiem varam rīkoties. Mēs neierosinām uh, kādus tiesu lietas, bet, ja izmeklējot, uh, secinām, ka ir kaut kāda pārkāpuma, mēs informāciju sūtam varas iestādēm. Mēs esam sastrādājuši ar Indonēzijas meža saimniecības uh, ministriju Interpolu. Mēs esam NVO Līdz ar to mums eh, pieejamā informācija ir jāiesniedz attiecīgiem varas iestādēm par munkai MONGCAI. Tā ir pie robežas starp eh, Ziemeļ Vietnamu un Ganšī. Es varu nosūtīt jums arī saikni uz kādu rakstu par šo vietu, ja vēlaties. Jautājums par ziloņu medniecību. Un parasti uh, zilo kaulu izmanto dažādu uh, ornamentu izgatavošanai, un tās grūtības ir, ka ir panākta vienošanās eh, pēdējo gadu laikā eksperimentu rez, uh, gaitā pārdot likumīgi nelielu apjomu ziloņu kaula uh, Japānā un Ķīnā un šķiet šo, uh, šī likumīgā tirdzniecība ir uh, iekustinājusi tirgu un pēdējais gads bija vissmagākais kopš 80. gadu, 80 gadiem un dzīvē, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka ir atkal uzplaukusi malu meniecība un tiek apdraudēti arī uh, cilvēki, kuri sargā mežus pagājušajā gadā Mozambikā, Ziemē Mozambikā pie uh, Uh, robežu, kur ziloņu populācija sāk atgūties, un tad ieradās grupējumi, kas bija labi apbruņoti, un viņi vienā piegājienā nogalināti 20 ziloņus, un vietējiem bija vienkārši novecojuši ieroši, un viņi nespēja stāties pretī šādiem te medniekiem. Protams, arī uh, korupcija šeit spēlē savu lomu, jo ierēģi saņem lielu naudu, lai uh, mednieki varētu izvest šo ziloņu kaulu. Mēs pārliecināsimies, lai Eiropas Savienībā netiktu tirgots arī likumīgi iegūts ziloņu kauls, kamēr šī situācija nebūs stabilizējusies. Par maršrutiem elektroniskajiem atkritumam mums ir ziņojums par šo darbu, un mēs to saucam nodāvījuši par sistēmu failure, jūs varat to atrast. Un mēs uh, secinām, ka problēma ir ar apakšu uzņēmējiem, jo pašvaldība noliks apakšu uzņēmēju, kurš apsaimnieko atkritumus, tad šis uzņēmums atkal nolīgst apakšu uzņēmēju, kurš strādās tieši ar elektronisko atkritumu plūsmām, un tad kādas kontrolas iespējas tiek zaudētas, un tas notiek tādēļ, ka, ja jūs varat eksportēt šos atkritumus, tad jums nav jāmaksā par tā pārstrādi, jūs varat saņemt naudu no otras puses, jo viņi vēlas kādas sastāvdaļas no jūsu atkritumiem, un jūs tā kā gūstat divkāršu peļņu. Nu, un, manuprāt, tas arī viss no manas puses. Paldies, un tagad došu vārdu Džafānī kungam, lūdzu. Ja Kalino kungs jautāja, ko var Eiropa darīt lietas labā, mums ir vidas, at, vidas atbildības instruments ļoti, ļoti svarīgs. Ir dažas lietas, kas nav iekļautas Eiropas Savienības likumdošanā, piemēram, attiecībā uz nelegālo būvniecību. Tā ir milzīga problēma mūsu valstī, Itālijā un arī citās vidusjūras valstīs. Tāpat nelegāla alu pārvaldība. Tas varbūt ir tāds specifisks jautājums katrai konkrētai valstī, bet nu, dažos reģionos tas ļoti aktuāls jautājums. Nu, Un citviet varbūt vidas no, tas, kas netika uzstīts par vidas noziegumu citās valstīs, savukārt ir acīm redzams vidas noziegums. Tā kā, nu, protams, katrā valstī ir savas specifiskās īpašības, un Itālija šajā ziņā ir ļoti labs piemērs. 90 mm, pārkāpumu dienā, bet tikai 300 āresti gadā visā valstī. Tas, ir, tas tikai apliecina, cik nopietna ir situācija. Visi vidas noziegumi Itālijā ir tādi sīki noziegumi, izņemot nelegālo atkritumu pārvadāšanu. Nelegāla atkrituma pārvadāšana ir krimināli sodām, un tāpēc tur cilvēkus ir iespējams arestēt, bet uh, citās jomās atkal nu, nav iespējams tā rīkoties. Nu, piemēram, ja ceļ kaut kur pludmenē nelegālu uh, viesnī, nelegāli ceļu viesnīcu, tad, nu, tas arī ir uzskatāms par tādu sīku noziegumu, tāpat arī, ja kaut kur eksploatē nelegāli kādu alu, tas eh, arī ir tāds neliels sīks noziegums. Es jums esmu parādījis tikai dažus tādus eh, spilgtus piemērus. Es nesaku, ka visa mūsu ainava ir eh, šādi te piesārņot un ka turistiem vajadzētu atcelt savus vasaras plāns, bet neaizmirsīsim, ka uh, šādu piesārņotu vietu atjaunošanai, jo ir paredzēta arī Eiropas nauda. Ir tādas vietas, kas uh, ir ļoti smagi cietušas industriālo atkritumu, rūpniecisko atkritumu dēļ, bet um, notiek tāds operācijas kā klima operācija, un uh, šiem mērķiem tiek tērēt arī Eiropas Savienības līdzekļi. Un tas ir ļoti labs piemērs uh, sliktai Eiropas Savienības līdzekļu pārvaldībai. Uh, Mēs nevarējām iztērēt šo naudu tā, lai sākotnējā problēma tika novērsta. Tālāk, eh, Jekulīno kungi jautājums par to, uz kurien tad eh, šī, šī atkrituma dodas. Protams, nav tūkstošiem kilometru garas automašīnu rindas uz eh, autoceļiem ar, ar šiem atkritumu vāģiem. Uh, bet ir, ir, ir sav, tas viss notiek savādāk. Priekšsēdētāji iejauc. Vai uh, atkritumi tiek arī jūrā izgāsti? Jā, es tieši par to gribēju runāt. Lielas paldies, turpina runātājs. Paldies, ka palīdzat man priekšsēdētāji. Mēs esam redzējuši, ka kuģi pilni ar atkritumiem, izgājušos atkrit... dodas jūrā un tad viņi atgriežas ar tukšu kravu. Acīm redzot, šie atkritumi ir iegāsti jūrā. Nelegāla atkrituma pārvadāšana aizsākās jau 2001. gadā, un es esmu pārliecināts, ka kaut kas līdzīgs arī pastāv citās valstīs, un Alfāno kundze jūs arī kaut ko tādu pieminējāt, un varbūt, ka vajadzētu detalizēt papētīt šo jautājumu, jo tas ir piemērs, kas var būt ir sastopams arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bija jautājums par Ligām Jente darbu. Es jums sniedzu detalizētu informāciju. Un tā ir izklāstīta arī ekomafijas ziņojumā, un šis ziņojums ir ļoti ciešas sadarbības rezultāts starp valdību, parlamentu, tiesnešiem, prokuroriem Un te ir uh, savu ieguldījumu devušas daudzas iestādes, un tas nozīmē, ka Itālija ir spilgts piemērs arī tam, kā organizē cīņu pret šādu veidu eko noziegumiem. Tā ir tāda kā platforma datiem par starptautiskiem uh, nelegāliem atkritumiem. Uh, Tāpat mēs arī esam padarījuši šo te nelegālo atkritumu pārvadāšanu par noziedzīgu darbību. Protams, cīņa pret šo nelegālo atkritumu kustību ir jāturpina, bet mums ir arī liels aizdoms, ka arī citās Eiropas Savienības dalība valstīs, kur nav izmantotas tās pašas izmeklēšanas tehnikas, tomēr pastāv šādas problēmas. Uh, Tas nozīmē, ka šīs citas dalība valsts varbūt nespēja iegūt tik detalizēt un tik pilnīgi informāciju kā to, kā mums ir Itālijā. Nelegālā būvniecība likums ir ļoti skaidrs. Tas nozīmē, ka vietējām pašvaldībām šīs nelegāli uzceltās ēkas ir jānojauc, bet lielākā daļa pašvaldību šādas ēkas nenojauc. Pat ja to prasa likums. ir vietas, kur uh, šīs te nelegālās ēkas tik tiešām, uh, nu, bloķē ainavu ir, bet vienalga netiek nojaukts, jo tās pieder mafijas bosiem. Daudzas nevalstiskās organizācijas sadarbojas ar vairs iestādēm, uh, lai cīnītos pret šo problēmu. Tad bija jautājums no jūsu puses, priekšsēdētājs kundze, par uh, atkritumu pārvadāšanas noziegumu. Tas ir tāds, nu, tāds, ka tā ir tā kā eksporta prece. Un mafija būtībā var teikt, ka ir izdarījusi arī pakalpojumu valstī, ja jūs paraugties uz mūsu atkritumu apsaimniekošanas vēsturi 80. gados. Tad uh, bija pat tādi gadījumi, ka indīga atkrituma, toksiska atkrituma tika vienkārši iegāst vidusjūrā. Tas ir uh, apliecina, kā var novest pie, pie ekoloģiskas katastrofas, kuru ļoti grūti vēlāk novērst un attīrīt. Uh, grūti arī kaut ko darīt eh, krimināla vajāšanas jomā, tādēļ, ka nav vairs pieejami pierādījumi. Paldies! Lielas paldies! Džafanī kungam, paldies arī Ņūman kungam. Paldies, ka sniedzāt mums šo informāciju, pastāstījāt par savu pieredzi un par Eiropas perspektīvu. Es domāju, ka kolēģi no nu uzdeva ļoti aktuāls jautājums, un tas tikai parāda, cik lielu interesi mēs izrādam. Lūdzu, Ņūtorga Dankungs. Es tikai cerībā cēlu roku, bet paldies, ka devāt man vārdu. Mans jautājums Ņūtam kungam, vai jūs domājat, ko jūs domājat, vai jūs domājat, ka Eiropas mēroga figi palīdzētu? Lūdzu, atbildiet abi divi kungu šo jautājumu. Protams, ir kāda iestāde, kas palīdzētu cīnīties pret pārobežu noziegumiem, vienalga, vai tas būtu kas līdzīgs FIB nāktu par labu, jo šie noziegumi ir pārobežu noziegu, noziegumi, tā kā kāpēc, ka ne? Paldies. Man ir jautājums attiecībā uz si pilsoņu par pilsoņiem, vai ja pilsoņiem ir kaut kādas iespējas nosodīt šādu veidu noziegums, jautāja Jālis Enders kundze. Paldies! Kas attiecas uz observatoriju vidas noziegumu novēršanai, tad tas priekšvēsturu meklējumu 2004. gadā. Tā ir tā vieta, kur cilvēki var sūtīt savus sūdzības un legal ambiente aktīvi iesaistījās šo sūdzību tālāk nodošanā iestādēm. Tā kā daļai mēs esam arī snieguši savu pienesumu iedzīvotāju informētības celšanā. Viņi var sūtīt savas sūdzības, un tad mēs esam tie, kas nodevām šīs sūdzības tālāk. Un tas viena no vietām, kur šīs informācija parādās Reko mafija ziņojumā. Tātad šīs sūdzības tiek nodotas tālāk, un tas ir tāds kā arī iejaukšanās instruments. Paldies, turpina priekšsādātāji. Nu, varbūt es varētu, mēs varētu beigt pie šī punkta strādāt. Nu, varbūt es varētu uzsvērt to pēdējo, ko Ajals Senders kodis sacīja. Jūs ziņojumā Jūs arī sniedzat tādu ļoti svarīgu kontekstu, proti, ka legāla pjente ir uh, arī viena no pusēm tiesvedībām. Tas nozīmē, ka Mesīnā tiks sakt pie atbildības uh, kāds mafijas klans, un tas bija tieši pateicoties šāda veida sūdzībām. Liels paldies! vēlreiz par jūsu ieguldījumu. Dunque, adesso noi continuiamo con eh, l'ultimo cluster. Un tagad mēs pārējām pie pēdējām diskusijām un gribētu aicināt šeit uh, prezidijā Don Luģi Čoti no organizētās noziedzības upura aizsardzības organizācijas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 Dans Luigi Čotī no asociācijas Libera. Itālijā koordinātoru sanāksmē, tad, kad mēs domājam, kādus viesus uzaicināt, runāt par uh, upura aizsardzību, es ierosināju Luigi Čotī kandidatūru, un uh, tā tik vienbalsīgi pieņemta, tas nozīmē, ka Libera asociācija tiek ļoti augstu vērtēta. Šī organizācija tika dibināta 1995. gada martā ar mērķi panākt, lai pilsoniskā sabiedrība vēršas pret mafiju likumu un tiesiskuma vārdā. Gribētu vēl arī sacīt, ka arī es savu darbību sāku asociācijā Libera. Mēs daudz esam darbojušies šajā asociācijā, un daudz no mums to uzskat par tādu kā atskaits punktu cīņā par mafijas uh, upuru aizsardzību. Upuru aizsardzību ir ārkārtīgi būtisks jautājums, kur pilsoniskā sabiedrība var ļoti daudz darīt, cīnoties pret organizēto noziedzību. Došu vārdu Donam Luigi, tad viņš varētu izteikties kāds 20 minūtes, un pēc tam referents, koordinātori un tad deputāti varēs uzdot viņam jautājumus, un tad uh, Donam Luigi būs iespēja atbildēt. Labdien! Kā jūs jau visi dzirdējāt, Libera saved kopā da dažādas asociācijas, kas cīnās pret mafiju. Mēs esam ne tikai pret mafiju, mēs arī cenšamies veicināt likumību un uh, tiesiskumu un uh, patiesības gaisotni. Šobrīd Liberā ir apvienošās 600 dažādas asociācijas no dažādiem reģioniem. Mēs esam izveidojuši milzīgu tīklu visā valstī. gada jūlijā šeit Briselē Libera piedalījās Eiropas tīkla fēra izveidē. Kā tad bija mūsu ideja? Mēs domājām, ka tas, kas notiek mūsu valstī parāda, cik um, apjomīgi ir mafijas problēma un korupcija. Šī problēma skar ne tikai mūsu valsti, tā ir problēma, kas uh, skar visu Eiropu un valsts pie Eiropas robežām. Flēr ir mūsu balss Eiropā un starptautiskajā līmenī. Šobrīd mēs saskaramies ar 44 Eiropas realitātēm. Trīs, vairāk kā 30 valstis ir pārstāvēts flēr. Un tas tie ir tādi ļoti ietekmīgi skaitļi. Mēs ne, neraugamies tikai, kas notiek Itālijā, mēs skatāmies, kas notiek Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Krievijā un citu vietu. Tā tā geogrāfiskā ziņā mēs esam ļoti bagāti. Vēl viens tāds svarīgs uh, moments ir tas, ka mēs esam identificējuši trīs galvenos mērķus Libera organizācijā, ko vēlamies īstenot. Pirmais svarīgais mērķis, kā jūs atcerēsieties, priekšsēdētājs kundze, ir, ir tāds. Proti, mums ir jābūt uzticīgiem, uh, mums ir jāatceras mafijas upurus un jāatceras, ka līdz ar šo atceru nāk arī zināms pienākums. Mums ir jātur šo te atceres uh, liesmu, uh, dzīvu. Šobrīd ir tik daudz svētki, bet mēs nevēlamies, eh, lai, šo, lai šī atcer būtu eh, tik noturēta ar karogiem. Mēs vēlamies, lai mēs ikdienā viņus pieminētu caur savām saistībām. Mēs saprotam, ka pirmkārt ir jādomā par šo upuru ģimenēm, no šīm atmiņām rodās stāsti, un mums ir jāstāsta viņiem, kas ir labs un kas ir slikts, kas ir taisnīgi, kas ir netaisnīgi. Mums ir jākultivē šīs te atmiņas, lai izveidot jaunu uz atbildību un likumīgi balstītu kultu, kurā būtu ļoti augstu vērtēta iesaistīšanās. Mums ir um, nemitīgi jāatceras par visiem nevainīgiem mafijas upuriem. Mēs par to domājām, e, ka patī māsu slaktiņu pirmajā atceras dienā, kāda neliela gados pavec sieviete piedalījās šajā atceras pasākumā. Viņa paņēma man aiz rokas un sacīja, kāpēc viņa nepiemin manu dēlu vārdu, Cilvēki atcerējās Falkoni, bet neatcerējās viņu miesas sargu. Katram ir tiesības eh, tap nosauktam savā vārdā, taču tas ir eh, cieņas jautājums. Mums ar cieņu jāizturas pret uh, dzīves biedriem, kas ir zaudējuši savu vīru, sievu. Tāpat mēs cīnāmies par demokrātiju, tiesiskumu un taisnību gan savā zemē, gan citviet. Ir jāuzsver un jājūt līdzi ikvienam vienādā mērā, un tāpēc mēs gribējām, lai būtu šāda diena vienreiz gadā, kad katrs var iziet Itālijā ielās. Uh, atstāt šīs ierēdniecības ēkas, skolas un rūpnīcas un simtiem tūkstošiem cilvēku. Šā gad, šajā dienā ir devās ielās, tūkstošiem cilvēku sanāca kopā un gandrīz tri, divas trešdaļas upuru ģimeņu ir pārstāvēts mūsu organizācijā. Uh, jāceras visi šie te upuri, katrs vārds ir jāceras. Mums visiem ir jāapņemas kaut ko darīt lietas labā ikdienu. Nevajadzētu atcerēties upurs tikai tajā vienā dienā, bet par to ir jādomā katru dienu, 365 dienas gadā. Un tāpēc mēs esam centušies arī izstrādāt tādu sadarbību ar upuru ģimenēm Eiropas līmenī, jo mēs vēlamies pret viņiem izturēties ar cieņu un atcerēties viņus. Mēs secinājām, ka nav nemaz tāda reāla, tāda īsta saraksta, kurā būtu apkopot visi mafijas upuri, un tāpēc atmiņa ir tik būtiska. Mums ir jāapņemas viņus atcerēties. Mūsu otrais mērķis ir eh, pēc savas dabas tāds kultūras mērķis. Kultūra var eh, veicināt cilvēku apziņu un cilvēkiem ir jāsaprot, Rita Borsalīno, es atceros 98. gadā, tad, kad šeit notika tieslietu komiteja, uzstājās un toreiz bija runa par uh, direktīvas projektu ciņā pret organizēto noziedzību. Toreiz mūs pirmo reizi uzaicināja ierasties. Mēs ieradāmies šeit parlamentā, jo mēs nevēlējāmies uh, domāt tikai par eh, tiesisku, mēs gribējām runāt arī par kultūru un izglītību, un tā kā mēs sākām jau no, no dažād, iesaistot dažādas sabiedrības daļas, dažādas grupas. Un tas bija ļoti būtisks, eh, tie bija ļoti būtiski pūliņi. Tātad mūsu nākamais mērķis ir kultūra, zināšanas un eh, ļaunuma atpazīšanu. Un te nu ir jāpiemina skolas. Skolas darbojas likumīgā veidā, tas, protams, nevienam nav jāatgādina. Cilvēki katru dienu runā par likumību, bet kā mēs varam veicināt skolēnus, lai viņi kļūtu par aktīviem pilsoņiem, lai viņi uzņemtos atbildību. Uh, lai cilvēki izaugtu tādi, kas ievēro likums un noteikums, lai viņi augtu un paši uzņemtos atbildību. Līdz ar to jāsaka, izglītība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs strādājam vairāk nekā 400 Itālijas skolās. Uh, Tas ir tāds ļoti apjomīgs pasākums. Mēs strādājam roku rokā ar skolotājiem un mēs izstrādājam aizvien jaunus rīkus, lai palīdzētu skolotājiem. Protams, mums ir eh, tāpat jāiesaista 70 Itālijas universitātes. Uh, Te ir runa par milzumu lielu zināšanu apjomu un informāciju apjomu, kas nonāk pie cilvēkiem no dažādiem sabiedrības slāņiem. Izglītība, protams, ir um, galvenās, vissvarīgākās investīcijas, jo te ir runa par mūsu nākotni. Tās ir investīcijas, kas skar mūsu ģimenes, um, tie ir mūsu galvenie klausītāji, bet nebūtu nevienīgie partneri. Uh, Jebkuri kontakti, kas var būt tādi didaktiski, ir ārkārtīgi svarīgi. Jaunieši ir mūsu galvenais resurs, un tāpēc mums ir jāiegūt līdzekļi savos jauniešos, un mēs to arī darām. Ja jūs neticat cilvēkiem, tad eh, jūs neticat valstī. Jaunieši ir mūsu nākotne. Es domāju, ka mums ir jādomā par, eh, par savu tagadni šādā aspektā. Uh, Šobrīd mēs runājam par ģimenes politiku, par atbalstu ģimenēm, un tas jau viss ir labi un skaisti. Bet uh, nevajadzētu padarīt šo kontekstu par tādu mistisku. Mēs savadam kopā daudzas organizācijas. Mēs savedam kopā individus ar ļoti dažādu izcelsmi. Mēs eh, cenšamies uh, visu šīs te grupas apvienot, lai mēģinātu kļūt stiprāki. Nu, lūk. Tad, kad jauni cilvēki ir pilnībā izauguši, tad viņi var uh, izpildīt uh, šīs te uz viņiem, attaisnot uz viņiem liktās cerības. Un ir ārkārtīgi daudz jauniešu, Un eh, cilvēkiem, viņiem ir jāatsaut, nu, jāatrod kaut kāda atsaucas punkti, pie kā pieturēties, un mēs esam redzējuši, cik veiksmīgi ir daudz mūsu projektu, un tāpēc mēs turpinam pie tādiem strādāt. Tad mūsu nākamais eh, eh, mērķis ir atņemt mafijai īpašums Itālijā. Ir pie Datorija izdots likums, viņš nomira pirms 30 gadiem, viņš bija Sīcīlietis un viņš zināja visus par un pret uh, savā reģionā. Viņš izprata, cik svarīgs ir uh, likums. Viņš prata saskatītā nozīmi. Labējā spārna partijas iekšlieta ministra Delatoras vadībā tātad pieņēma likumu, uh, kas stājās spēkā 1982. gadā, 200 gadus pēc Koza eh, Nostras um, apjaunīgās darbības. Tikai 1982. gadā tiek pieņemts likums par noziegu, ar mafiju saistītiem noziegumiem. Tatora bija ļoti nozīmīgs sīcīlietis, un viņš iedvesmoja ļoti daudzus cilvēkus. Četras mēnešus pirms šī likums uh, izsludināšanas viņš tika nogalināts. Likums tika pieņemts četras mēnešus pēc tam, kad viņš uh, tika nogalināts, un viss sacīja, ka nekavējoties jāpieņem šis te likums. Vēl trīs cilvēki šī procesa ietvaros tika nogalināti. Tad tika pieņemts likums par uh, mafijas īpašumu atsevināšanu, bet tas nedarbojās. Mēs savācā, tad iesaistījās Lībera. Uh, Mēs savācām milzam daudz pārakstu, lai Itāli, panākt, lai Itālijas parlaments uzlabo šo likumu, un šis darbs turpinājās gadu gaitā. Mēs arī gribējām panākt, lai bijušos mafijas īpašums izmantotu kaut kādiem liedrīgiem mērķiem sabiedrības labā, jo tas varētu palīdzēt uh, atdarīt sabiedrībai par mafijas paveikto kaitējumu. Uh, Mēs runājam par precēm, kas tiek izmantotas sociāli liederīgiem mērķiem un vairāk nav mafijas rokā. Itālijas parlaments nobalsoja par šo likumu un miljonus iedzīvotāju to atbalstīja. Ko darīja Libera? Libera kopā ar institūcijām un pašvaldībām lūdz, lai, lai pašvaldības izveidot konsorciju Un šis likums arī, tātad eh, ar šo likumu pašvaldībām šie bijušie mafijas īpašumi tika piešķirti. Un tad eh, mēs izveidojām tādus kā kooperatīvus, kas strādāja pie šiem īpašumiem. Eh, nu, tālāk tika ražoti vidē draudzīgi produkti šajos te bijušajos mafijas īpašumos, un uh, ik viens varēja apmeklēt šos kooperatīvus un, teiksim, iepirkt dažādas materiālus, no ražotnēm, kas agrāk piederēja mafijai. Giorgio Napolitano, prezid, toreizējais prezidents, gribēja izmantot tikai tādus produktus. Nacionālajā dienā šie produkti bija tād, kā, tāds kā brīvības simbols, ko ražoja kooperatīvi no materiāliem, kas kādreiz pieturēja mafijai. Uh, Un tad bija daudz grūti laiki, jo pēc tam 2. jūnijā prezidents sacīja, ka šie produkti jādod atpakaļ tiem reģioniem, un tad vairākas mafijas grupas sāka visu dedzināt nost. Kāstrapa tramā tika no, nodedzināti, nodedzināts hektāriem lielas platības, tā līdzīgas lietas notika citur, Apulijā, Turkja Rollo Kabrijas Sūto, Kalabrijas reģionā. Daudz īpašumu tik vienkārši nodedzināt, un tāda bija mafijas atbilde. Mafija gribēja liekt mums izmantot šos eh, bioloģiskos produktus. Un kāpēc viņi vēlējās šos produktus iznīcināt? Tās vienkārši vēlējās sagraut mūsu darbu, sagraut tūkstu, eh, simtiem jauniešu ieguldīto darbu. Libera uzlika marķējums uz šiem produktiem pirms tie tika sadedzināti, taču mēs vienalga spērām pareizos soļus. To mēs varam eh, noprast no mafijas tālākās rīcības. Sociālā atjaunot un nu, ekonomiskais šo materiālu izmantojums. Nu, būtībā tas ir tas ko, galvenais, ko mēs daram cīņā pret mafiju. Mēs nu, nedrīkstam uh, palaist vējā to, kas mums ir, un kopš 98. gada mēs strādājam šādā veidā. Mēs, nu, pie, mēs gaidām, kad parlaments pieņems arī kādu direktīvu. Mēs ceram, ka Strasbūrā par to tiks lēmts, lai ja, tik, ši, šīs īpaš, lai šie īpašumi varētu tikt izmantot sabiedrības labā, lai tie nāktu par labu sabiedrībai kopumā. Ļoti daudz jauniešu vēlas iesaistīties, viņi vēlas saprātīgu darbu. Un, un tāpēc mums tik tiešām ir jāiegulda savs darbs. Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sadarbību, uh, pie šiem konfiscētajiem īpašumiem ir arī ar turismu saistīti projekti, jo ir dažas tādas ēkas, kas ir uh, piederējuši savulaik mafijai un tagad ir kļuvuši par agroturismu objektiem, kur Lionē, piemēram, ir nu, redzami šādi piemēri. Tad Dženestrā uh, vēl ir arī šādi piemēri, Kornelionē. Tātad ēkas, kas ir piederējušas savulaik mafijas bosiem, tagad tiek izmantotas kā vies, viesnīca, kur jūs varat pārnakšņot, pārēst. Un līdz ar to mums ir ra radusies tāda sajūta, ka mēs varam atgūt šos īpašumus un dot jauniešiem līdz ar to cienīgu darbu. Un tas ir kā pliķis mafijai sejā. Jā, šeit ir ļoti svarīgs šis jautājums. Mm, tiešām atdot atpakaļ mafijas balsu īpašumus, krimināli iegūtos īpašumus, atpakaļ sabiedrībai, atdot to cilvēkiem. Mums ir nepieciešams uh, apvienot spēkus, strādāt visiem kopā, darīt visu kopā mm, un ejam kopā visi, daram to, kas ir liederīgs. Tad redzēsim, ka liederīgais tomēr ir iespējams, uh, savienojams ar konfiscēto. Uh, bet te ir nepieciešams audzēt arī videi draudzīgas kultūras. Dažos veiklos pārdodas arī preces, kas tiek konfiscētas. Es te stāstu par kādu ēku Florencei, par gaumes un legalitātes apvienojumu. Tā tas ir rakstīts tur uz kādu īpašumu Tāpēc ir nepieciešams eh, izcelt kultūru, kultūras vērtības. Ja jauniešiem ir nepieciešams dot pieklājīgas darba vietas, mums ir jāizmanto šie īpašumi. Mēs varam izmantot arī cilvēku atmiņas un sniegt atbalstu upuriem mēs cenšamies strādāt tādā garā, bet tas nav viss, ir arī citi svarīgi fakti. Mēs uh, uzskatām, ka ir jāstrādā visiem kopā. Ir arī futbola mafija, ir bumbas mafija, ir tāda mafija, kas aptver visas jomas, bet mēs esam sabiedrības pārstāvji. Mēs jau nevaram visu laiku runāt tikai par organizēto noziedzību, pieminēt tikai mafijas pārstāvju. Kas tas ir mafija, ka, uh, un mēs esam savākuši ļoti daudz parakstus, esam uzrakstījuši vēstuli, kas ir 1,2 miljonu cilvēku parakstījuši vēstuli, adresējuši sam valsts vadītājiem, un šie paraksti paliks ministrijas arhīvos liecinot uh, par Itālijas piekrišanu 99. gada Strasbūras konvencijas tekstam. Mēs, mēs eh, pratojamies pret koruptīviem nodarījumiem. Mēs eh, runājam par arestiem. 300 cilvēki ir arestēti vai tiek arestēti kaut kādā laika periodā īsā. Tātad tas ir ļoti pārliecinoši. Mums ir nepieciešama precīza likuma, kas ļauj mums vērsties pret noziegumiem. Mēs gribam uh, gal galā rīkoties, piemēram, zemestrīce uh, Itālijā. Nesen bija notikusi pēc tam, mēs nācām klājā ar sarakstu. Tur bija cilvēki, kas bija uzbūvējuši nepareizi mājas, kas sagrova mēs turam acis vaļā, mēs stāstam lietas, saucam lietas īstajos vārdos. Un kā, ko varētu vispār teikt par mūsu ziņojumu sakarā ar azartspēlēm? Atkal šeit ir ienākumi mafijai. Un ko var teikt par šiem uh, lombardiem? kur tiek ņemts zelts pret eh, ķīlu, zelta iepirkšana masveidīgi, kas notiek. Mums eh, jāizmanto visas mūsu zināšanas. Ir jāizglīto cilvēki, jārunā par šiem lietām. Un vispār jāiesaista pilnīgi visi, lai katrs dara kaut ko, tad situācija mainīsies. Mēs informējam visu cauri Itālijā uh, cilvēkus uh, ir iespējams arī pastāstīt, izteikt savu sūdzību. Mēs strādājam šādā tīkla struktūrā. Mēs gribam, lai visiem būtu iespēja sadarboties. Grazie, Don Luigi. Adesso subito la... Paldies, Don Luigi. Tagad dosim vārdu Jakolīno kungam vispirms. Paldies, priekšsēdētā. Tā bija vienkārši izcila prezentācija, ko teica Luigi Coto. Viņš izcēla uh, veselu rindu ļoti svarīgu jautājumu. Viņš runāja par jauniešiem, par atmiņu vērtību, uh, runāja par to, ka jāsadarbojās tandēmā ar dažādām institūcijām, arī vēlēšanās izcelt šo sadarbību gan Eiropas līmenī, gan arī starptautiskā līmenī. Tas skaidri izskanē šajā runā. Jūs devāt ļoti labus piemērus, pieminējāt arī likumus. Jūs teicāt, ka Eiropas parlamentā ir atsevišķi dokuments par konfiskāciju. Un jāstrādā ir ar šo konfiskācijas dokumentu, lai mēs Eiropas līmenī varētu pieņemt likumu, un tad mēs varētu arī ņemt labāk vērā Itālijas pieredzi šai ziņā par konfiskāciju runājot, mums ir arī eh, labās prakses piemēri, ir strādājis ar šiem jautājumiem arī jūsu asociācija. Kādā veidā notiek konfiskācija, eh, kā tiek izmantoti šie īpašumi pēc tam, kad tie ir atņemti mafijai? Dažreiz Itālijā eh, sistēma ir nedaudz atrauta no realitātes. Tāpēc ir jāspēr soļi, jāizmanto integrētais Eiropas līmenis kā pieeju, jānosaka konkrēti, kas ir, ir atbildīgs par ko tieši, kad notiek īpašuma konfiscēšana, lai viss šis process noritētu gludāk. Konfiscētās preces vai lietas būtu jāizmanto arī vēlāk. Ja 12 tūkstoši skolas ir parakstījušās iestājušās jūsu tīkla, jums ir sapratnes protokols 70 universitātēm. Tas ir milzīgs aptvērums, protams, šeit ir Eiropas ap, apjoms, mērogs. Es zinu, ka ar jūsu asociācijas vairāk kā 16 tūkstoši cilvēku sadarbojas, un jūs veicat ļoti svarīgu darbu, kas ir nepieciešams mūsu eh, tiesiskumu nodrošināšanai. Mums ir arī ziņojums parlamentā, un mēs, mēs tur esam paredzējuši arī liecinieku aizsardzības ideju. Eh, mēs runājam arī par liecinieku iztaujāšanu distancē. Uh, šāda forma kļūst um, aizvien svarīgāka kā forma, lai cīnītos pret mafiju. Paldies, un tagad došu vārdu Borgecijo kungam. Es arī gribētu pateikties uh, Jotī kungam. Es esmu no Turīnas un es. Uh, arī esmu pazīstams ar šo pieredzi. Es zinu, eh, kā strādā Dons Luigi Giotti, pateicoties eh, sadarbībai, ir panākt daudz. Un šeit es gribētu arī atsaukties uz eh, katoļu tradīcijām, kas ir mūsu sabiedrība. Un mums ir sadarbība, par kuras tas ir runātājs. Mēs cenšamies palīdzēt arī narkotika tirzniecības upuriem. Um, mēs cenšamies integrēt jauniešu darba tirgu, lai tie strādātu produktīvi, lai cīnītos pret um, mafijas idejām morāli. Mēs arī izmantojam dažādus instrumentus. Es gribētu izmantot iespēju iespēju, to, ka Don Džoti ir ar mums šodien, un šo iespēju es izmantoju, lai noklausītos to, ko viņš teica mums. Es zinu, ka viņam ir milzīga pieredze, bet tomēr viens jautājums, kā tas ir? Un, un vai tas nodarētu arī citām valstīm. Kāds ir gadījies, ka mūsu valstī eh, policisti meklē attiecīgos lieciniekus, darbojas tiesneši, bet ko jūs varētu teikt par politiķu iesaisti? ir cilvēki, kas strādā komisijā, tad ir cilvēki, kas strādā provinciālā, reģionālā līmenī. Mums jau nav valsts, kur valda tikai mafija, ir arī citi. Un kā tas ir, ka šī mafija, mafija ir tik ļoti e, spēcīga un tik ļoti ietekmīga, kā tas ir šodien? Kā tas tā ir atgadījies? Paldies e, Lorgēcijo kungam, tagad Kročeta kungam vārds. Esmu ļoti priecīgs tikties ar Luigi, Luigi Čotī Briselē. Uh, tas ir kaut kas, kas man ir aizkustinājis ļoti. Un es gribētu jums teikt, ka es sāku kā, savu darbu kā administrators. Es palīdzēju Džotī kungam no asociācijas Libera. Un šī organizācija aizstāvēja to laiku pret mafijas uzbrukumiem. Tātad es tur strādāju. Es atceros kādu gadījumu, kad cilvēki, kas dzīvoja 20 kilometrus no mūsu vietas, un nu, tur bija kāds cilvēks, un viņa eh, dēls bija nogalināts. Es atceros, mēs redzējām līķi. Mafija tika nogal, nogalinājis, bija nogalinājis šo dēlu, un jūs bijāt klāt, palīdzējāt mātei un tā tālāk, un es uzskatu, ka mums ir jācīnās Eiropas līmenī pret uh, mafiju, jo jūs runājāt par aktīvu konfiscēšanu, par labumu atņemšanu. Tiešām ir komisijas direktīvas projekts droši vien ir nepieciešams pabeigt darbu pie šī dokumenta, jo tur mēs ņemam vērā arī šo apsverumu, ko tad darīt ar šiem konfiscētiem ieguvumiem un kā varētu likt tos liekāt sabiedrības labā. Mēs esam savākuši petīcijai parakstus visā Eiropā. Mums ir nepieciešams izvērst cīņu visas Eiropas līmenī un nevar pieļaut ka Maltija atkal atņem atpakaļ šīs konfiscētās preces, tās pienākās sabiedrībai. Tad mums no sākuma bija šādi uzdevumi Itālijā, un tagad eh, šiem teprošiem uzdevumiem būtu jābūt risinātiem visai Eiropas līmenī. Paldies, Borsalīno kundze, tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labdien, Luigi Čotī kungs! Arī man bija iespējams, iespēja sadarboties ar asociāciju Lībera 15 gadu garuma, un arī agrāk tad es sadarbojos ar viņiem. Tas ir lielisks piemērs, kā var cīnīties pret organizēto noziedzību cīnīties kopā ar Luigi Čoti. Mēs bijām tiesneši, bet ne, ir nepieciešama sabiedrības izpratne. Ir jārīkojas, mums ir jārīkojas organizēti, mums ir jāspēlē mūsu loma, un šo lomu var uzņemt tikai sabiedrība. Bors Salīno tiesnese uz jānotiek, ir jācīnās, jāizmanto tiesiskums, bet ir arī kulturālie un morālie spēki, kas skār pilnīgi visus. Un es atceros, ka, ka es strādāju Liberā. Mēs uzskatīja, mums bija spēki, lai cīnītos pret mafiju, bet pietrūka kaut kā koordinācijas un tāda libera aktīvāk uzņēmās um, šī, šī, šo darbības koordinēšanu, kaut kas bija, kaut kā cīņa pirms tam bija, bet libera to visu sakornē kopā. Vienmēr būs nepieciešama tāds organizācijas kā libera Un šī organizācija ir labs piemērs. Šobrīd mēs Eiropā cenšamies risināt šos jautājumus. Agrāk mums tas nav izdevies to darīt. Pēdējos trīs gadus mēs esam strādājuši ar brīnišķīgiem darba piemēriem. Lieliski projekti mums ir bijuši, kas eh, tagad jau gandrīz vai tiek pabeigti. Bet eh, mēs eh, Esam redzējuši, ka tagad parādās tādi dokumenti, eh, kur tiek parādās skaidri vārds mafija, agrāk eh, vārdu šo nepieminēja. Šī problēma eh, skar ne tikai Itālijas dienvidus, bet arī visu Eiropu. Visa Eiropa ir šī situācijas karta. Kādi tad ir mūsu instrumenti, ko izmanto Lībera? E, kas ir tie instrumenti? E, tie ir tādi, kas ir nepieciešami ne tikai mums, bet arī visai Eiropai. E, mums ir jābūt Eiropas pieejai. Mums ir jāsliek kopā dažādas kultūras, jāizmanto dažādai valstu pieredze. Es domāju, ka nav svarīgi, kādā līmenī mēs vēršamies, galvenais vērsties mm, ir mm, jāizmanto instrumenti, ka teica, kas ir Itālijā, un tā varētu būt par, par bāzi, uz kuras pamata mēs varētu attīstīt mm, šo labo ciklu un nevis aborto loku. Un šodien jūs esat Briselē, un tas ir apsveicami. Mēs beidzot esam sapratuši, ka tā ir Eiropas problēma, un arī tas, ka jūs esat šeit, Dons Luigi Čotī, tas uh, tiešām atgādina um, man senākos laikus, kad mēs runājām par Līberu kaut kad iepriekš un ļoti daudz parlamentārieši teica tad, e, ka ļoti žēl, ka citās valstīs nav tāds organizācijas kā Libera, bet e, mums ir bijusi arī dramatiska situācija. Lielas paldies jums! Es ceru, ka mēs e, varam novēr, novēlēt jums visu to labāko veiksmi. Paldies par šo pieeju no Liberas. Un tagad paldies, saka priekšsēdētāji. Došu vārdu Borselīno kundze. Paldies! Es runāšu itāļu valodā, saka Parcolīno kunda. Arī es personiski gribu pateikties Čotī kungam un, kā teica, Borgecijo kungs Arī es gribu teikt, ka esmu ļoti pateicīga jums par jūsu paveikto darbu. E, turpinot Ritas Borcelīno teikto e, šajā parlamentā Mēs vienmēr esam runājuši par organizēto noziedzību un par mafiju, tad saucot šajos vārdos, un tagad pateicoties jums un arī pateicoties Kročeta un Čotī kungiem, e, patļā šis jautājums atkal. mēs bijām upuris strādājam dažādos reģionos, bet upuriem ir kopīgas iezīmes, neatkarīgi no šīs izcelšanās vietas, ir no, bijis noziegums un ir upuri. Ir terorismu upuri. Bet ko es jums gribēju pateikt? Vakar Mēs esam pieņēmuši šo direktīvu. Un tas būs ļoti svarīgi. Mēs cenšamies uh, atrast kaut kādas minimālās prasības. Apvienotā karalistē ir ļoti laba likumdošana cietušo aizsardzībai. Arī Itālijā, Spānijā ir laba likumdošana. Kaut gan jūs droši vien labāk zināsiet par Itālijas likumdošanu, bet ir kaut kādas valstis, kur e, nav attiecīgs regulējums. Un tas, ko mēs tagad esam panākuši, ir psiholoģiskais atbalsts upuriem, viņu ģimenēm Daudzos gadījumos e, tas ir nepieciešams. Daudzos gadījumos e, šāda palīdzības un juridiskās palīdzības nebija upuriem un cietušajiem. Un tas ir ļoti svarīgs mūsu parlamenta darbs, kas ir paveikts. Es vienkārši gribēju jums teikt, ka mēs veiksmīgi esam darbojušies, mēs esam regulējuši uh, arī terorismu upuru, dzimumu noziegumu upuru cietušo stāvoklī, jo šeit šī cietušā situācija nav skaidra, te ir atšķirības, ehm, arī mafijas upurus ir jāaizsargā jo tas ir ļoti iespējams, ka šis noziegums var turpināties, novest pie jauniem noziegumiem. Un terorisma upuri tas nav tāds uzbrukums, kas at, attiecināms tikai uz vienu atsevišķu individu, tas ir uzbrukums visai sabiedrībai. Es vienkārši gribēju pastāstīt par šo mūsu pēdējo darbu, kas ir ļoti labs sasniegums mums šeit parlamentā. Un tas pavisam nesen ir noticis. Paldies! Eh, Paldies! Vēlos paust savu solidaritāti un atbalstu kā arī draudzību Don Luigi Kjotikungam un tam, ko viņš dara liberā un Eiropas kontekstā. Un paldies jums visiem, un paldies jūsu neatlaidībai. Ja tieši jums, pateicoties šī komiteja parlamentā, tika izveidota, tā, šī ir ļoti būtiska diena nozīmē, ka mums ir vajadzīga vieta, kur mēs varam šos jautājumus pētīt padziļināti un uh, ar, līdz ar to mums būs arī pieejami nepieciešamie resursi. Pāris lietas vēlos pateikt. Nu, Diego ir mācītājs, kuram ir draudz vienā no lielākajām vienā no Romas uh, daļām, un viņš ir viens no tiem mācītājiem, kas strādā ar bērniem savos, uh, savā kvartālā. Un uh, bērniem ir jāsaņem no tā, ka šī informācija par to, ka, lai viņi kļūtu par atbildīgiem pilsoņiem. Arī manā izglītības un kultūras kopienā mēs eh, smagi strādājam pie dažādām programmām nākamajiem septiņiem gadiem, un vienotām no ir par izglītību, Erasmus un tam līdzīgi. Mums jāmeklē sinerģijas Eiropas līmenī, un eh, nedrīkst par to aizmirst, lai mēs sūtītu visai pasaulē pilnīgi skaidru vēstījumu. un Dons Luigi Kjoti tika uzaicināts to izveidot par visas Eiropas kampaņu, lai mēs varētu izmantot konfiskētos uh, produktus. Protams, katrai dalību valstī ir savas uh, tiesības, bet nu, tas ir ietvars, un es uzskatu, ka šeit ir jāsaistās visiem, un tad mēs varēsim sasniegt labus rezultātus. Tāpat, uh, ja esam pārāk neaizsapņojos, būtu labu, ja būtu, būtu tāda kā brīvā teritorija, kur uh, būtu ne tikai Itālijai, bet visai Eiropai. Jautavs kundze, es vēlos teikt paldies uh, Čotī kungam. Visi mūsu itāļu kolēģi ļoti labi zina, ko jūs esat panācis, bet jūsu panākumi nav zināmi ārpus Itālijas Varbūt jūs varētu sniegt vairāk informācijas, jo tas ir ne tikai interesanti, bet arī ļoti liederīgi. E, manuprāt, e, e, netika uzdots viens būtisks jautājums. Kā jūs aizsargājat cietušos, jo mafija ir cieši sasaistījusies ar valdību? Valdība un mafija apusēji gūst labumu tiesneši nevis cīnās pret eh, mafiju, bet ir tās eh, pakāpiņi. Un cietušie nevis saņem taisnīgumu, bet eh, cieši tādēļ, ka viņi ir uzdrošinājušies izteikties pret mafiju. Paldies, Jatovs kundze. Pirms dodu vārdu Don Luģi Čotikungam. Uh, vēlos arī no savas puses ko teikt, jo es jūtos, ka esmu cieši iesaistīti visos šajos jautājumus, kā jau arī vairāks kolēģi minēja. Viens no šīs komitejas mērķiem ir rast veidus, kā cīnīties pret organizēto noziedzību, uh, panāk, ka konfiscētie produkti tiek izmantot sociāliem labiem mērķiem. Un pieredze Itālijā ir parādījusi, ka šī ideja par pliķisējā sabiedrībai, par ko runāja Cioti kungs, par to, ka ir jācīnās pret mafiju un jāpavājina uh, tās iespējas, jāierobežo tās resursi. Jotovs kundze runāja par praktisko pusi, sniedzot atbalstu cietušajiem, un es vēlos uh, pastāstīt par savu skatījumu uz šo jautājumu. Kad tika nogalināts mans tēvs 1993. gadā, nebija liela atbalsta no institūciju puses. Es neredzēju nevienu politisko uh, Uh, pārstāvu, kurš uh, izteiktu arī vārdiski savu atbalstu. Un uh, Don Luigi bija tas, kurš spēja mums sniegt atbalstu, kurš stāvēja mums blakus. Tas bija īsts solidaritātes brīdis. Viņi bija mums blakus tajā mirklī. Tas bija praktisks atbalsts un mūsuprāt tas bija ļoti būtiski cietušajiem tajā laikā. Mēs runājam par cilvēkiem, kas ir gatavi sadarboties ar tiesību aizsargājušajām iestādēm. Pirms eh, pāris dienām es runāju ar cilvēku, kurš ir atbildīgs par iekšlietām Itālijā, un viņi runāja par uh, Uh, valsts lieciniekiem, apsūdzības lieciniekiem. Un es vēlos teikt, ka ir atšķirības starp lieciniekiem, starp tiem, kuri ir gatavi sadarboties ar uh, varas iestādēm un uh, apsūdzības lieciniekiem. Bieži vien šie apsūdzības liecinieki rada ļoti spēcīgu signālu, jo viņi saņem uh, piemēram, vietu, kur eh, dzīvot no valsts, bet tas, kas viņiem ir nepieciešams, ir iespēja atgriezties darba pasaulē. Bieži vien tas viņiem nav iespējams. Piemēram, ja kāds uzņēmē, uzņēmējs norāda, kuri ir mēģinājuši izspiest no viņa naudu, uh, un tad viņi nonāk ārkārtīgi smagā situācijā, no kuras ir ļoti grūti rast izeizi. Pēc eh, tiesas, ja šis uzņēmējs vēlas atgriezties savā uzņēmēja darbībā un, piemēram, pieteikties kādu uh, valsts konkursu, tad viņi bieži secina, ka viņiem nav nekādas iespējas to darīt. Pirjelo ir vēl viena lieta, kas uh, nāk parātā, un tur bija ļoti simboliski notikumi saistībā ar apsūdzības lieciniekiem. tika jautāts, kāds iespējams, ka mafija ir tik spēcīga mūsdienās. Manuprāt, ir ļoti daudz cilvēki politikā, kas viņus atbalsta, un viņi pat to neslēpj. Viņiem ir uh, sabiedrotie valsts aparātā, un viņiem ir pārāk daudz kopīgu interešu. Un ir jābūt jaunam sākumam, lai to mainītu. Un pirms dodu vārdu Čotikungam, vēlos teikt vēl ko. Uh, Mēs, eh, Terese jau minēja savu personīgo pieredzi un nedrīkstam aizmirst, kas notika pagājušajā gadā 19. maijā. Tur notika uzbrukums pie skolas. Un vien jaunieti gāja bojā šī uzbrukumā, bet uh, arī pārējie bērni ir smagi cietuši, viņiem ilgi bija jāstājās un pēc tam jātiek galā ar psiholoģiskām uh, grūtībām. Divtūkstošsestais uh, likuma akts, uh, kas tika pieņemts 2006. gadā, ir likuma akts, ar ko tiek nodrošināts atbalsts cietušajiem Itālijā un Es uzskatu, ka arī šīs um, meitenes, kas pieredzējuši uzbrukumu pagājuši gadu, arī varā izmantot šī likuma normas, jo viņas cieta no šī uzbrukuma un uh, viņām ir nepieciešams zināms atbalsts. Un būtībā šī uzbrukuma mērķis bija tikai iebiedēt sabiedrību. Un tagad došu vārdu atkal Čelti kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies arī Jakolīno kungam. Par preču konfiskāciju. Itālijā šis uh, likumprojekts tika skatīts. Mēs redzējām, ka tika izveidota aģentūra, kas strādātu ar konfiscētu konfiscētajām precēm un e, līdzekļiem. Bet, protams, bija e, zinām cilvēki, kas vēlējās e, šīs aģentūras darbību apturēt. Un, ja pastamies, tad šī aģentūra darbojas, bet tai, piemēram, nav piekļuvet kredītam vai citiem līdzekļiem. Šiem kooperatīviem ir nepieciešami resursi, lai tie varētu pastāvēt. Un desmitiem tūkstoši īpašumu, kas ir konfiscēti mafijai. Un tas neatiec tikai uz mafiju, arī uz pārējām konfiscētajām precēm, piemēram, narkotirdzniecības apkarošanas gaitā un tam līdzīgi bet eh, satrauc tas, ka no 3200 īpašumiem, kas ir konfiscēti mafijai Itālijai, tos nevar nekādīgi izmantot, jo tie atrodas eh, bankas garantijā, tie ir ierobežot kādā bankā Turīnā. Un šie visi īpašumi būtībā um, stāv neizmantoti, jo ir bankas aizdevums, kas apgrūtina šos īpašumus. Un tad mēs vēlamies jautāt, kā tas ir iespējams, ka visi šie aizdevumi ir atrodas bankas īpašumā. Ir bijušas atkāpes un izņēmumi pirms divām nedēļām pēc 24 gadu posmā banka ir atsaukus šos aizdevumu apgrūtinājumus, un tad šos īpašumus var izmantot, bet bija nepieciešams atsevišķi konsorcijas, un tas aizņēma ļoti liels zemes platības. Protams, eh, ir zināmi gaismas stari, bet ir ļoti daudz jautājumu. Un Eiropas komisijas ieradās cilvēks, kurš ir atbildīgs par tieslietām un iešlietām. Ļoti patīkams cilvēks. Eh, mēs satikāmies, eh, gājām un apskatījām šos konfiscētos īpašumus un konfiscētos produktus, un, lai pasītos, kas ar to tiek darīts. Un uh, tās ir uh, vietas, kur var izmantot uh, jauniešus, dot viņiem darba vietas, bet mēs redzam, ka nekas nenotiek. Un pārvaldnieki šajās provincēs mobilizējas, bet mafija spēja reaģēt ļoti ātri, tā ir nepieciešamie resursi un tā spēja pielāgoties. Kaparicuto, piemēram, piepeši šajās teritorijās parādījās 300 aitas. Un tik teiks, ka tās tur ganās. Tās tur tika palaistas, lai nopostītu ražu. Un līdz ar to nebija vairs eh, darba kooperatīvā strādājušiem jauniešiem. Mēs esam dāvuši savu mazo artavu šī cīņā, bet ar to nepietiek, mums ir jāiet vēl tālāk. Tas ir saistīts ar to, kā mēs sabiedrības labā izmantojam šīs konfiscētos produktus. ja mēs varam uzcelt pansionātu, piemēram, šajā teritorijā, tas ir ļoti labi, bet problēma ir tāda, ka šāda veida noziedzība uh, padara par nabagiem ļoti daudzus sabiedrības locekļiem. Un tādēļ ir šī cīņa jāizvērš plašāk. Par Gocio kungs, paldies par jūsu izteiktajiem komentāriem, jūsu ja uzdevāt jautājumu, būtībā pats to atbildēji, no kurienes tad mafija gūst tik daudz spēka. Es nevēlos runāt par mafiju tik daudz, jo tas ir ļoti negatīvs iedziens. Viņi iegūst šo spēku no ārpuses. Mafija vien par, pat par sevi nav nekas, tā ir eh, iespējas kaut ko panākt tādēļ, ka tā eh, panāk uh, sadarbību ar sabiedrību, ar profesionāļiem, ar atbildīgiem cilvēkiem valsts līmenī un starptautiskā līmenī. Un galu galā viņu spēks nāk no šāda te tīklojuma, kur ir dažādi cilvēki iesaistīti. Cīņa pret uh, mafiju, tās darbības apkarošana, tas ir jādara uz vietas, kur cilvēki dzīvot tā, protams, ir kultūrāla lieta, bet šo cīņu var izvērst arī valstu parlamentos un Eiropas parlamentā, nodrošinot, ka ir laba politika. Mēs varam to īstenot ģimeņu līmenī, īstenot projekts, kas nāk par labu jauniešiem, un, lai to darītu, ir nepieciešama sadarbības ar prokuroriem, tiesnešiem, policijas spēkiem. Mēs redzam mafiju, kurā ir iesaistījušies daudz pilsoņu, jo tā ir arī infiltrējusies politikā, un uh, tādēļ arī sabiedrība pārcieš korupciju, nodokļu nemaksāšanu, uh, nelikumīgu ēku celšanu, tā pievar acis uz atkritumu nelikumīgu pārvadāšanu azartspēlēm. Cilvēki saka, nu, tā jau nav tikai mafija. Mafija ir toties tur iesaistījusies uh, azartspēlēs desmit miljārdi, kurus mafija ir nopelnījusi tādējādi un ieguldījusi savā darbībā. Līdz ar to jāsaka, mafijas spēku negūst pati no sevis. Un tādēļ mums ir jārīkojas moderni, jāizmanto labi politikas instrumenti nevajag vispārināt un vienkāršot šos jautājumus. Mums ir jāmācās, jārod nepieciešamā drosma un apņēmība. Rītdien es pieminēšu Anģelo Vasālo. Viņš tika nogalināts. Un uh, viņa darbs un viņa dzīve ir jāpiemina un jāatcerās, un es vēlos paust savu apbrīnu jūs, brāli. Var teikt, ka jūs vienmēr būsiet uh, kopā ar mani, un es paužu visdziļāko līdzjūtību visiem, kas ir uh, zaudējuši tuviniekus. Uh, Turīnā pieminot mafijas Eh, darbībā cietušos, eh, es sapratu, ka visiem ir šajā ciņā jāiesaistās un daudzi cilvēki no tā eh, cieši, bet mēs runājam par to, ka Eiropas Savienība skatās uz mums, un es biju ļoti priecīgs redzot, ka Meksika ir iesaistījusies šajā cīņā. mēs redzam, ka Meksā 150 jaunieši ir nolaupīti. Un man ir prieks, ka Meksika mācās no mums, lai mēs varētu palīdzēt viņiem apkarot šos tīklojumus. Es zinu, ka tie ir tādi mazi devumi, ja nostatām to pretī milzīgajām problēmām, bet mēs apzināmies, ka kultūras pusē daudzveidība, skolas ierosinājumi, kuri nāk no politiķiem, tie visi ir atsaucas punkti atsevišķi tiesību akti, kas tiek ilgstošā darbā izveidoti. Bet mums ir nepieciešami šādi jauni tiesību akti. Un tagad vairāk kā jebkam. Tālāk par šo sociālo pielietu un konfiscētiem produktiem. Protams, es neesmu tik zinošs par citām Eiropas valstīm, es nezinu, kā citās tas tiek risināts. Es zinu, ka laiks lēnām beidzas, vēlos vēl tikai pāris lietas pieminēt. Mēs esam veikuši ļoti tālu ceļu. Un ir cilvēki, kas ir mainījuši savus uzskatus, mainījuši savu darbību, bet es viss ir pārāk maz, mums ir vajadzīga apņēmība, nepārtrauktība, mums ir jābūt gataviem cīnīties pret organizēto noziedzību, uzņemties kopīgo atbildību. Politiķi var darīt savu uh, darbu, bet arī pilsoņiem ir jāiesaistās, jāsniedz savus pienesums, un tikai tad mēs varēsim uh, kaut ko panākt. Paldies uh, Donluigi Čioti, paldies arī par to, ka uh, palikāt ilgāk un turpināsim šo paneli rītdien. Uzredzēšanos! Thank <laughs> you.